Good morning! Labrīt! Labrīt, dāmas un kungi! Esiet visi sveicināti Ekon komitejā uz šo publisko uzklausīšanu. Vispirms es vēlētos sveikt eh, komisāri Vestegardi, visus jūs par to, ka esat ieradušies. Man tik tiešām ļoti liels prieks, redzēt, ka šī publiskā uzklausīšana ir pievērsusi tik lielu uzmanību. Jūs esat jau kādi 160 cilvēki, kas ir reģistrējušies, pārstāvat nacionālās iestādes, ministru, ministrijas, biznesa, asociācijas, individuālie uzņēmumi, um, dažādas domnīcas un konsultāciju firmas, tiešām ļoti plaši un kvalificēti tā publika ir mūsu šīs dienas uzklausīšanā. Tad, tad mēs runāsim par uh, kompetentajām iestādēm, kurām jābūt efektīvām. Tad, nu, konkurences iestāde robežu pilnvarošanu, un mūsu uh, konkrēts vai jautājums ir ļoti aktuāls. Langienas ziņojums ir apstiprināts 2016. gada janvārī. Parlaments uzskata, ka esošie noteikumi par uh, sodiem, kas ir jānosaka juridiskām personām par pārkumiem, ir arī uh, jāpapildina ar sodiem pret privātu personām. Un arī uh, sodam ir jābūt pietiekami lielam. Uh, lai tas arī spēlē tādu preventīvu um, lomu, tāpēc tas ir atrunāts arī tiesību aktos. Parlaments arī ziņojumā norādīja uz to, ka nacionālajām kompetentām iestādēm ir jābūt neatkarīgām un ka neatkarība ir fundamentāli svarīgs priekšnoteikums. Uzklausīšanas uh, interesēs mēs arī pasūtījām dažādus pētījumus par nacionālo iestāžu uh, kompetenci, un šie pētījumi ir pieejami pie ieejas uz galda, un es arī sveicu pētījuma autoru. Tad komisija ir arī apņēmības pilna arī stiprināt konkurentu konkrētspējas iestāžu lomu un to augstu novērtē Eiropas parlaments. Tādēļ arī mēs organ, nu, lēmām organizēt uh, šo uzklausīšanu, lai izdiskutētu pirmos uh, komisijas konsultācijas rezultātus. Konsultācija ir uzsākta šī gada sākumā nacionālās uh, kompet, konkrētspējas iestādes, konkurences iestādes ir ļoti svarīgi mūsu partneri. Jūs zināt, kopš 14. gada mums ir centralizēts modelis, kas uh, noveda pie um, disfunkcionālām sekām. Tik pārstāvīta Eiropas komisija kopš 14. gada ir tagad daļai decentralizācija. Arī šīs sloks tiek nodots uz nacionālajām konkurences iestādēm, un tagad šīs iestādes ir uh, arī pārņēmuši 85% no Eiropas Savienības līmenī pieņemtajiem lēmumiem. Mēs uzskatām, tiem, ka decentralizācija fragmentēs uh, visu šo konkurences uh, noteikumu īstenošanu, tad ir izveidojama konkurences tīklu. Un tagad, jā, tiek pieņemts šis decentralizētais režīms un Eiropas konkurētspējas tīkls ir ļoti efektīvi darbojies, taču joprojām ir vēl neatrisināti jautājumi par to, vai dažas atšķirības starp nacionālām kompetentām iestādēm un nacionālajie procesuālajie režīmi arī varētu fragmentēt sadarbību starp iestādēm un noteikumu īstenošanu. Uh, Tad arī Nacionāla kompetento iestāžu neatkarība ir eh, ļoti dažāda, ņemot vērā no budžeta un eh, cilvēku resursus. Tādēļ arī eh, dažas iestādes tiek noteikts kā neatkarīgas, piemērojot konkrēt spējas, likumus, citas iestādes arī nodarbojas ar citiem vēl jautājumiem, patērētāja aizsardzību un tam līdzīgi. Neatkarības tātad šis apmērs. Uh, ir ļoti dažāds. Viņiem nav visas arī pilnveres uzsākt pārkāpumu procedūras, novestās līdz galam. Iestādes arī nevar sodīt kompānijas, kas pārkāp likumu. Ir arī atšķirības eh, nacionālajās um, programmās, kas arī varbūt liedz ko kompānijām. Uh, uh, atbilst likumiem un noteikumiem. Vispirms mēs runāsim par eh, šo iestāžu darbību stiprināšanu. Neatkarību otrajā panelī mēs runāsim par sankcijām dalību valstīs, ka tiek īstenots Eiropas Savienības konkurētspējas noteikumi. Es dodu vārdu komisārei. Vestagerai es vispirms norādīšu uz to, kā organizēsim šo sanāksmi. Uh, Jūs, jūsu ir ļoti daudz, tādēļ saprotiet, ka visdrīzāk nebūs iespējams dot vārdu pilnīgi visiem runāt gribē, gribētājiem, bet darīsim visu, lai nu, katram dot šādu iespēju. Tādēļ es aicinu izteikties divu minūšu laikā. Un, protams, būs būsim elastīgi, ņemot vērā, to, kā, ņemot vērā to, kā attīstīsies diskusijas, iespējams arī jūs reizit izteiktīt ilgāk. Uz um, galda ir arī run, šie, šīs runas kartes, kur jūs, pareizāk sakot, dzeltena lapas pusē pirmā, pirmai, pirmajam panelim jūs varat uh, aizpildīt šo dzelteno lapu un pieteikties, un otrā panelī ir rozā lapa. Un tad arī runās Eiropas parlamenta deputāti un atgādinu, kā arī sanāksmē tiek tā raidīta tiešsaistē un tulkums ir pieejams visās oficiālās Eiropas savienības uh, valodās. Tagad vārds komisārs kundzei desmit minūtes ieved vārdiem, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar uh, sabiedrības konsultācijas rezultātiem par to, kā konkrētas iestādes var būt efektīvākas savā darbā. Lūdzu, komisārs kundze, liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ar eh, nepacietību gaidīšu uzklausīšanu. Paldies par jūsu interesi un ne tikai par to, bet arī paldies par jūsu ļoti spēcīgo apņemšanos eh, arī šajā faktu apkopošanā un komisijas ziņojumā komisija un parlaments šeit tie, kas lai uz, norādītu uz to, cik svarīgs ir uh, šis jautājums sadarbība ar uh, um, nacionālajām iestādēm norāda uz to, ka tā ir ļoti spēcīga koalīcija. Nacionālās konkurences iestāžu pieņemtie lēmumi ir krietni lielākā skaitā nekā komisijas lēmumi, un tagad ir jāpieņem nākamie soļi. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt un parādīt pilsoņiem, ka viņi var uzticēties savām iestādēm, ka tās uzraudzīs tirgu. Uh, ka tās nodrošinās godīgu konkurenci. Tagad uh, ir notikusi arī šī sabiedrības konsultācija, un tā tiešām ir bijusi ļoti veiksmīga. Mēs vēlējāmies noskaidrot nu, to, ko jau minēja tikko arī komitejas priekšsēdētājs. Vispirms, kā risināt jautājumu par nacionālajām konkurences iestādēm, vai tām ir nepieciešamās garantijas, lai tās varētu rīkoties neatkarīgi, vai viņiem ir nepieciešamie resursi un arī cilvēku resursi, vai nepieciešamie rīki, lai varētu arī izmeklēt konkurences noteikumu pārkāpumu, vai sankcijas ir atbilstīgas. Un vai ir arī uh, šī sankcija programmas, vai tās var efektīvi darboties?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 Jo, nu, nevajadzētu būt tā, ka kādā dalība valstī noteikumi ir citādāki nekā citā kaimiņa dalība valstī, ka šie konkurences noteikumi būtu atšķirīgi. Mēs taču dzīvojam visi vienotā tirgu, būs tūlīt arī digitālais vienotais tirgus, līdz ar to šie godīgie vienādie noteikumi ir vēl jo svarīgāki. Uzdevām vairākus jautājumus, pateicos arī visiem, kuri sniedza atbildes uz daudzajiem jautājumiem, jo, protams, ka tas mums ļoti palīdz tad bija apmēram 181 atbilde pārsvarā no valsts iestādēm, kompānijām, privātpersonām, uzņēmumiem, asociācijām un konsultāciju juridiskajām firmām un, protams, arī patērētāja aizsardzības asociācijām. Ļoti plašs ir šis cilvēku skaits un ļoti dažāds uh, ir arī. Uh, cilvēku, eh, cilvēku un iestāžu veids, kas atbildēs uz šiem jautājumiem. Vispārīgā mūsu pieeja, jāteic, ir ļoti pozitīva. Pozitīvs ir izvērtējums par šo konsultāciju. Esam vienojušies par pamatu, proti, kā um, nacionālās iestādes jau tagad efektīvi īsteno no Eiropas Savienības konkurences noteikums. Vairāk nekā 50% ir tie, kuri piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka konkurences iestādes nacionālā līmenī to dara. Otrs jautājums par to, vai varētu darīt vēl vairāk. Uh, Es domāju, ka mudinājumi ir visai spēcīgi. Vairāk nekā 75% vai nu piekrīt, vai ļoti uh, piekrīt tam, ka vēl vairāk var darīt nacionālās uh, kompetentās iestādes. Un es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs motivators, ļoti spēcīgs izējas punkts diskusijām par to, ko vispār var vēl darīt. Tad daži komentāri par pasākumiem, ko, kas varētu palīdzēt nacionālajām kompetentajām iestādēm, lai tā, to darbs būtu vēl rezultatīvāks. Pirmais jautājums ir arī ļoti, ļoti fundamentāls jautājums par to, vai šīs garantijas, lai īstenotu Eiropas Savienības konkurences noteikumus uh, patērētāju tirgus un Eiropas Savienības interesēs, var tad, tad viņi darīt to brīvi bez instrukcijām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs zinām, ka tā ir arī viena no lietām, kas var radīt konfliktu starp uh, iestādēm un valdībām. Nu, ja šīs konf šie konflikti nerastos ik, pēc, ik pa laikam, tad iespējams uh, iestāde nav pietiekami strikta savā rīcībā. Tajā pat laikā vairāk nekā 75% piekrīt, lielā mērā piekrīt, ka tas ir ļoti svarīgi Jā, un dažkārt, ja mēs runājam par plašāku jautājumu par to, kā tad mūsu demokrātija darbojas, tad arī šis ir ļoti labs rezultāts par to, ka tik liels vairākums atbalsta neatkarību un arī mūsu nacionālo iestāžu neatkarību. Otrs eh, jautājums loks ir par resursiem, lai varētu iestādes darboties. Tās nav aģentūras. Uh, Nacionālās iestādes, kas uh, to nosaka 85%, uzskata, kā pietiekams resursa apmērs ir svarīgs. Tālāk par īstenošanas rīkiem. Arī šeit ir uh, liela skaitļa. Vairāk nekā 85% respondentu uzskata, ka ir nepieciešami efektīvi uh, rīki, lai izmeklētu un konstatētu pārkāpums. Tālāk par efektīvu um, uh, kompetencēm, lai varētu identificēt kompānijas, kas pārkārt noteikums 80% uzskata, ka tas ir svarīgi. Tālāk par. Uh, Iecietības programmu, tad arī tas ir ļoti svarīgi. 82% šī iecietības programma ir ļoti būtiska soda naudas atlaišanas programma. Un tas ir ļoti svarīgs motīvs mums šajā darbā, pie kā mēs varam turpināt strādāt. Ietekme, sekas. Vai tas būtu Eiropas Savienības likumdošana vai uh, maigāka rīcība nekā stingra likuma pieņemšana. Uh, tad arī atbalstam ir ļoti liels šai dažādai pieejai, lai būtu Eiropas Savienības tiesība akti, lai arī uzņēmumiem būtu juridiskā skaidrība lai mazinātu uzņēmumu risku, lai nodrošinātu sadarbību starp nacionālajām iestādēm un Eiropas konkurences tīklu, kā arī nodrošināt uh, uh, leģitimitāti lēmumiem, ko pieņem kompetenci iestādes. Uh, to arī atbalsta 80%, um, kuri uzskata, ka ejot šajā virzienā, mēs varētu arī piesaistīt investīcijas un palielināt ekonomisko izaugsmi. Protams, kā vēl arī citus jautājumus uzdevām. Nu, daži bieži vien atkārtos un ļoti aktuāli, un, ko mēs jau zinām, tas, kas ir aktuāli kompetences iestādēs, uh, šī ambīcija līdzsvarot lietas no vienas puses, lai būtu spēcīgāka īstenošana un lai no otras puses būtu arī spēcīgāks procesuālās garantijas. Es tiešām domāju, ka e, nu, to ir viegli saprast, kādēļ tas uh, izskan, tad, kad uzdodam šādu veidu jautājumus. Un tad, protams, uh, mēs vēlamies lielāku saskanību. Uh, konsekvenci Eiropas konkurences tīklā par to, kā tad tieši konkurences likums tiek piemērots. Es uzskatu, ka pie šī noteikti mēs varam arī nākotnē strādāt, kā mēs varam līdzsvarot iniciatīvu. Tālāk jautājums par to, nu tad kāda veida iniciatīva šeit būtu jāpieņem, ar kādu iniciatīvu būtu jānāk lajā 64 procenti, gandrīz 65% uzskata, ka iniciatīva ir jāpieņem gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī. Tikai 19% vēlas uh, rīcību tikai Eiropas līmenī un 8% tikai par uh, nacionāliem pasākumiem. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvs rezultāts, jo tas uzsver to, ka. Uh, cilvēki saprot, kā šeit Eiropas Savienība sadarbojas ar dalību valsti. Tad arī šīs atbildes tiešām panorāda uz ļoti saskanīgu sapratni par to, kā šeit ir uz spēles, un arī norāda uz vēlmi par to, ka ir jārīkojas gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālā līmenī, lai šī sadarbība m, tiktu koordinēta. Un te es tiešām uh, ceru, ka mēs arī turpināsim strādāt šajā virzienā. Viens no izaicinājumiem, ar ko mēs varētu satikties, uh, saskarties, ir uh, vēl ciešākas diskusijas ar nacionālajām ministrijām. Tikai deviņi. Uh, deviņas eh, no dalību valstu ministrijas ir sniegušas atbildes, pārsvarā pozitīvas, bet es domāju, ka jādara ir vēl vairāk, lai varētu iesaistīt eh, arī eh, pārdomas dalībniekus, lai varētu pieņemt atbilstīgas lēmumus. Es uzskatu, ka kopumā sabiedrības konsultācija norāda uz to, ka līdz šim paveiktais darbs ir labs. Uh, un otrkārt, kā arī ir iespēja ļoti vēl konstruktīvi turpināt sadarboties, lai mēs varētu arī turpināt strādāt, ņemot vērā šīs dienas publiskās uzklausīšanas rezultātus. Nu, lūk, tāda būtu mana uzruna un norādes uh, uz šo konstruktīvo sabiedrības konsultāciju. Paldies! It's good promising and constructive. Tas ir, protams, ļoti labi. Tas ievieš arī cerības. Tas ir labs izējas punkts. Liels paldies, Margareta! Un tagad pievērsīsimies pirmās paneļa diskusijas dalībniekiem. Yes, yes, exactly. So, uh, I know uh, Commissioner Vestager will leave. Jā, zinu, ka uh, komisārai jādodas prom, un tagad došu vārdu Laitenberger kungam, kas pārstāv Eiropas komisiju. Lūdzu. Honorable members. Uh... Cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Sveicu jūs šeit pirmajā paneļa diskusijā, kas notiks šorīt. Un kas ir veltīta jautājumam par uh, spēju piešķiršanu un nacionālo uh, kompetenšu neatkarībai, kā tiek piešķirt nacionālām iestādēm piemērojot Eiropas Savienības konkurētspējas noteikums. Kā jau tika norādīts iepriekš, nacionālajām konkurences iestādēm nevienmēr ir garantijas, lai rīkotos neatkarīgi, vai arī nav nepieciešamo resursu, lai īstenot Eiropas Savienības likumdošanu, un zināmā mērā dalībvalstu konkurences iestādēm pietrūkst arī instrumentu, lai konstatētu un pārtrauktu uzņēmumu pārkāpumus. Šie jautājumi ir svarīgi ne tikai atsevišķām uh, konkurences iestādēm, bet tas ir svarīgi arī, lai Eiropas Savienības konkurences noteikumi tiktu godīgi īstenoti visā Eiropas konkurences tīklā kopumā. Mēs esam ļoti interesēti uzklausīt jūsu viedokli, vai šie jautājumi tik tiešām rada problēmas un kā mēs varam labāk risināt to, lai uzsāktu diskusiju. Šeit ir ļoti kvalificēti dalībnieki, kas pārstāv patērētāju organizācijas OECD, dalībvalstu konkurences iestādes un akadēmiskās aprindas. Esam uzaicinājuši arī arotbiedrību pārstāvi, bet, diemžēl, eh, slimības dēļ viņš nevarēja ierasties. Mēs viņam vēlam ātru atvesļošanos. Tātad šajā panē diskusijā piedalīsies Kanī Fernandes, kas ir uh, Kotrikas Seskonsāvis Pereira Briseles uh, biroja vadītāja. Viņai ir sena pieredze konkurences likumdošanā, un uh, viņa ir stādās pie šiem jautājumiem arī ASV. Viņa ir arī Eiropas komisijas nevalstiskās organizācijas padomniece un sniedz padomus arī Spānijas iestādēm, tātad Nacionālajam konkurences tīklam. Viņa ir vadījusi arī antitrusta komiteja. Tālāk Monika Gojens, kas ir BEUC ģenerāldirektora, tā pārstāv 21 um, patērētāju asociāciju Un kā ģenerāldirektore Goens kundze šobrīd ir Eiropas Savienības līdzpriekšsēdētāja transatlantiskajam patērētāju dialogam, un viņa pārstāv arī eh, BEUK ehm, startautiskajās patērētāju organizācijās. Profesors Frederiks Ženī ir profesors Esek biznesa skolā Parīzē, un viņš ir OECD konkurences uh, eh, komitejas priekšsēdētājs un nesen uh, eh, strādāja arī apvienotajā karalistē, kā arī uh, darbojās kā tiesnesis uh, Francijas kasācijas tiesā, un viņš ir strādājis arī uh, PTO um, konkurences komitejā. Viņš ļoti daudz ir rakstījis par konkurences jautājumiem un sniedz eh, konsultācijas daudziem uzņēmumiem un iestādēm par konkurences jautājumiem. Šarūnas Keserauskas ir Lietuvas konkurences padoms priekšsēdētājs un arī pasniedzējs viņas universitātē. Viņš ir strādājis kā padomnieks eh, apvienotās karalīs. Um, eh, tirzniecības birojam. Džordžo Monti ir konkurences likumdošanas profesors um, uh, Florences Eiropas Universitātes institūtā. Uh, Viņš māca tiesnešiem par, likumdo, par konkurences likumdošanu, un viņš uh, strādā arī kādā Itālijas domnīcā, kur sniedz pakalpojums eh, dažādām iestādēm un organizācijām par konkurences jautājumiem. Viņš ir arī daudzu um, rakstu autors par konkurences jautājumiem. Es priecājos, ka mūsu vidū ir visi šie eksperti, un tagad došu vārdu jums katram apmēram 6 minūtes. Lūdzu, vispirms Fernandes kundze. Paldies, um, cienījami deputāti, dāmas un kungi. Juridiskā nenoteiktība uh, rada kaitējumu uzņēmumiem un tādējādi arī ekonomikai un patērētājiem kopumā mūsu uh, savienībā uzņēmumi, kas darbojas vienā vai divos eh, dalībvalstīs, viņam ir jābūt uh, skaidrībai par to, kā šī uzņēmēja darbība tiks izvērtēta visā Eiropas Savienībā, lai tas notiktu vienlīdzīgi. Diemžēl tas tā nenotiek. Par spīti tam, ka uh, likumdošana viena un tā pati, jo īpaši pirmais un otrais pants līgumā, ne visām iestādēm ir iespēja nodrošināt to pienācīgu īstenošanu. Tāpat arī atšķiras procedūras un tas, kā sankcijas eh, tiek eh, eh, īstenotas. Arī juridiskais ietvars netiek simetriski īstenots visā Eiropas Savienībā, un tas, protams, neļauj mums sasniegt vienotā tirgus mērķus. Lai īstenot efektivitātes un ekvivalences eh, noteikumus, Eiropas Savienības dalībvalsts ir cetušās harmonizēt likumdošanu, bet es uzskatu, ka likumdošanu vēl varētu uh, vairāk uh, harmonizēt, jo harmonizējot mums izdosies samazināt uh, atšķirības, un tas palielinās ne tikai juridisko noteiktību, bet arī uh, panāks efektīvāku izmeklēšanu un procedūru kopumā. Es domāju, ka nacionālajām uh, konkurences iestādēm ir nepieciešami pienācīgi resursi, lai pārskatītu regulu 1203, ir nepieciešami resursi, lai nacionālās iestādes varētu skaidri definēt minimālos, uh, minimālās funkcijas, kādas ir jāizteno šīm iestādēm ir nepieciešama jauna likumdošana. Jauna likumdošana samazinās atšķirības un uh, pastiprinās arī nacionālo iestāžu neatkarību un efektivitāti. Kādas tad ir šīs minimālās funkcijas, kuras uh, būtu jāspēj īstenot tik vienai konkurences iestādē katrā dalībvalstī? Tātad, kurš ir šis te kopējais uh, kopsaucējs? Kas attiecas uz īstenošanu individuālās vietās, es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāharmonizē svarīgu jautājumu risināšanu, jo, lai arī cik pārsteidzoši eh, tas ir neizklausītos, mm, šobrīd nav skaidrs, kurš var pārkāpt pirmo vai otro pantu, jo aptvērums nav harmonizēts uh, visā Eiropas Savienībā. Piemēram, tirzniecības uh, asociācijas var sodītu par noteikumu pārkāpumu dažās dalību valstīs, bet ne, ne visās. Un uh, likumdošanas um, harmonizācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Arī, piemēram, izmeklēšanas jomā ne visām dalībvalstīm ir uh, iespēja veikt digitālo izmēršanu. Un metodoloģija, kas tiek izmantot, lai aprēķinātu sodus, atšķirās no vienas dalībvalsts uz citu. Uh, Tātad par vienu rīcību var pienākties ļoti smags pār, uh, eh, sots vienā valstī, bet varbūt uh, Tas tā nav citā valstī. Tālāk, visām nacionālajām iestādēm ir jābūt uh, neatkarīgām no politiskās ietekmes. Proaktīvi rīkojoties, uh, lai strādātu pie valdību politikas, kas uh, minimalizētu ie, ie, iejaukšanos vienotajā tirgu ir ļoti nozīmīga un visām da, uh, eh, nacionālām iestādēm ir jāspēj arī rīkoties um, tiesu iestādēs un jāpanāk, lai likumdošana būtu saskaņā ar Eiropas Savienības uh, konkurences likumdošanu. Un visbeidzot, sadarbība Eiropas konkurences tīklā ir absolūti izšķirīga. Vienlaikus ir jānodrošina, lai sadarbība šajā te konkurences tīklā neietekmētu uh, kompāniju un individuālu personu tiesības aizsargāties. Lai mēs varētu panākt šādu kopsaudzēju likumdošanu un politika ir jāharmonizē, jo īpaši uh, dalībvalstīm būtu jāpiešķir nacionālajām iestādēm pietiekami daudz resursu, lai nodrošinātu neatkarīgu pienākumu izpildi. Uh, Tātad šis te kopsaucais, ko es jau pieminēju. Un šajā sakarā vēlos norādīt, ka visām nacionālajām iestādēm būtu jāspēj cīnīties pret, pret uh, uh, karteļiem efektīvā veidā. Uh, vairāk par to neteikšu, jo uh, kolēģis par to runās otrajā paneļa diskusijā. Tātad ir nepieciešami resursi, ir jānodrošina nacionālo iestāžu neatkarība, lai arī 35. pantā regulā 1.2003 ir paredzēts um, priekšnoteikam, lai varētu efektīvi un ekvivalenti īstenot likumdošanu pēdējo desmitu gadu pieredze liecina par to, ka ar to vien nepietiek, lai panāktu pienācīgu harmonizācijas līmeni. Tāpēc jaunajā likumdošanā ir jādefinē um, funkcijas, kādas būs nacionālajām iestādēm, un ir jānodrošina, lai dalībvalsts garantētu, ka šīs iestādes var izpildīt savus pienākumus un bez uh, politiskās ietekmes. Tā tad ir nepieciešams kas vairāk nekā tas, kas ir pieejams šobrīd. Dalībvalstīm ir jāpiešķir arī nacionālajām iestādēm resursus, kas ļauj izvērtēt mm, performanci. Tas nozīmē specifisku iesaistīšanās, dažādu gadījumu izmeklēšana, e, tāpat arī tiesvedība un tā tālāk un tā joprojām. Un visbeidzot, patērētāja labklājība ir uh, viens no mērķiem, kāds ir Eiropas konkurences likumdošanai. Pārskatot minēto regulu, mums ir jāparādz pienācīga atsauce uz šo mērķi, lai um, mēs nekāpotu politiskajiem mērķiem vai uh, rūpniecības mērķiem, bet tik tiešām domāt par patērētāju tiesībām visā Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies! Nākamā runātāja Gojens kundze. Es vien atgādināšu, ka lūdzu jūs iekļauties sešās minūtēs, kas jau ir vairāk nekā sākotnēji, sākotnējā vienošanās, proti piecas minūtes, un mums ir iespēja piešķirt tikai vienu minūti, tikai tāpēc, ka viens kolēģis nav ieradies. Es apsolu, ka mēģināšu darīt visu, kas ir manos spēkos. Liels paldies, ka uzaicinājāt patērētāju organizāciju uz šo publisku uzklausīšanu. Es gribētu jums mazliet pastāstīt par patērētāju perspektīvu par konkurences politiku un tās eh, īstenošanu. Varu tikai piekrist Fernandeses kundzei, sekot, ka galu galā pats svarīgākais ir patērētāju labklājība un kaitējums, ko tiem varētu nodarīt. Un patērētājiem konkurētspējīgi tirgi ir ļoti būtiski. Tieši tāpēc patērētāji Eiropā uh, sagaida un viņi ir pelnījuši spēcīgāku konkurences politiku, kas um, ne, ne, nepieļaut vai novērst pārkāpumus. Un ja šādi pārkāpumi tiek atklāti, tad uh, Eh, patērētājiem, kam ir radies kaitējums, ir jānodrošina kompensācija. Es vēlētos um, minēt, ka šis ir ļoti būtisks konkurences politikas aspekts, ko dažreiz piemirst. Esmu sagatavojusi slaidus, tiemžēl nespēju tos tiek kontrolēt. Ja runa par realitātes pārbaudi, tad mēs redzam, ka konkurences politikas uh, piemērošana vēl ar vienu nav efektīva un pārkāpumi rada kaitējumu patērētājiem. Procedūras ir ļoti lēnas un tas, protams, vēl vairāk kaitē patērētājiem, jo paiet ļoti ilgs laiks starp problēmas identificēšanu un tās atrisināšanu. Resursu trūkst, tas attiecas uz visu Eiropu, un dažās valstīs šī problēma ir vairāk izteikta. Un eh, šie resursi arī ir izkaisīti. Ja mēs paskatāmies uz tirgu no patērētā perspektīvas, mēs redzam, ka ir ļoti daudz dubultošanās caur mm, starp institūcijām, kas kontrolē uzvedību tirgu. Uh, Eh, kā patērētāju pārstāvju mēs sadarbojamies ar eh, patērētāju iestādēm, ar konkurences iestādēm, ar enerģijas, telekomunikāciju, regulātoriem tā tālāk. Mēs redzam, ka dažkārt ir dubultošanās un dažkārt ir arī trūkumi šajā regulēšanā. Mēs eh, visbiežāk redzam to, ka uh, iestādes. Uh, strādā atsevišķi, tās nemēģina koordinēt savus pūliņus un apkopot ierobežotos resursus. Uh, Kā jau es minēju, um, nav noteikti pārkāpumi Eiropas līmenī, un uh, šie pārkāpumi tiek skatīti atšķirīgi dažās, dažādās iestādēs. Dažkārt uh, pārkāpums nemaz netiek uzskatīts par tādu kādā no dalību valstīm, un netiek piedāvāti risinājumi. Kā to visu varētu uzlabot? Es uh, tagad neizteikšos kā juristi, kaut gan tāda esmu. Es uh, gribētu jums piedāvāt pragmatiskus risinājumus. Uh, Eh, tāds ļoti acīm redzams instruments, kuru, diemžēl, neizmanto pietiekami, ir um, sadarbība. Sadarbība patiešām varētu nodrošināt daudz labāku konkurences politiku un tās īstenošanu. Pirmkārt, no patērētāju viedokļa mēs uzskatām, ka varētu daudz ko mācīties no sadarbības starp konkurences iestādēm ar citām iestādēm, piemēram, enerģijas vai telekomunikāciju regulātoriem. Šāda sadarbība notiek dažās valstīs, bet tā nav um, plaši izplatīta. Uzskatām, ka šāda sadarbība ir ļoti vajadzīga un to vajadzētu tālāk attīstīt. Uzņēmējdarbības modeļi kļūst ar vien izplūdušāki, un tāpēc uh, ir jāzina, piemēram, um, par privātum aspektiem, ja jūs regulējat enerģiju, un tāpat arī jums ir jābūt zināšanām par uh, Mm, farmācijas produktiem, ja jūs uh, esat atbildīgi par lieliem farmācijas uzņēmumiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu vairāk integrēt uh, īstenošanas politiku dažādās jomās. Uh, Vēl kāds rīks, kas netiek pietiekami daudz izmantots, ir patērētāja organizācijas. Šīm organizācijām ir ļoti plaša zināšanas par to, kas notiek tirgū. Šīs organizācijas saņem sūdzības no patērētājiem, un tām ir arī zināšanas par to, kā šo kaitējumu varētu identificēt un tāpat eh, tās var ļoti labi kontaktēties ar patērētājiem. Dažkārt šīm organizācijām ir pat lielāka ticamība sabiedrības acīs nekā oficiālajām iestādēm, tāpēc vajadzētu sadarboties ar patērētāju organizācijām, lai apkopotu resursus un uh, efektīvāk izmantotu ierobežotos līdzekļus. Uh, tas diezgan labi darbojas tādās valstīs kā Nīderlanda, Itālija un Lielbritānija. Uh, Nākamais slaids. Ko tad mēs īsti redzam no patērētā viedokļa? Mēs redzam, ka no abām pusēm ir jūtama nevēlēšanās. Tad gan no patērētā organizācija, gan no konkurences iestāžu puses nav vēlmes sadarboties. Es vēlētos šajā uzklausīšanā uh, paust uh, vienu domu. Varbūt uh, varētu pamēģināt eh, sadarboties, varbūt varētu šo sadarbību sākt no paša mazumiņa, to varētu darīt neoficiāli, vismaz pirmsākumos, un varbūt tas varētu arī palīdzēt. Katru gadu mums ir kopējas tikšanās, mēs mēģinam noteikt, eh, kuras ir galvenās prioritātes. Būtu ļoti labi, ja patērētāju organizācijas zinātu konkurences iestāšu prioritātes tad mēs varētu piešķirt savus resursus šai prioritātei, lai apkopotu liecības, lai saņemtu patērētāju sūdzības un lai uh, stiprinātu konkurences iestādes uh, paveikto. Tāpat gribētu norādīt, ka sadarbība Eiropas Savienības līmenī ir ļoti būtiska. Pārobežu pārkāpumu ir arvien vairāk. Tāpēc konkurences iestādēm un patērētāju organizācijām visā Eiropā vajadzētu strādāt kopā. Mēs saprotam, ka Publiskas konsultācijas notiek ne tikai konkurences politikas jomā. Pašlaik eh, tiek eh, caurskatīts arī patērētāju aizsardzības tīkls. Būtu ļoti labi, ja šajā pārskatā tiktu iekļaut arī labāka sadarbība starp eh, patērētāju organizācijām un konkurences iestādēm. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir um, um, profesors Ženī. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos koncentrēties uz trīs punktiem. Tie attiecas uz konkurences iestāžu efektivitāti, uz uh, to funkcijām un arī uz uh, finanšu resursiem. Tas, ko es teikšu, balstās uz ļoti plašu darbu. Šīs diskusijas ir notikušas OECD ietveros, bet es paudīšu tomēr savu viedokli un nepārstāvu šeit oficiālo OECD viedokli. Uh, Es gribētu pieminēt arī trīs metodoloģijas jautājumus, kas, manuprāt, ir jāņem vērā. Pirmkārtām, ko mēs īsti domājam, sakot konkurences iestāžu efektivitāte. Šeit var būt dažādas dimensijas, tātad vai tās ir gan precīzas, vai tās darbojas ātri, uh, Eh, cik daudz tas izmaksā un tā tālāk. Un šeit mēs varētu arī kaut ko varbūt upurēt, jo ne visu mēs varam eh, sasniegt vienlaicīgi. Otrs metodoloģijas jautājums ir, ko mēs īsti domājam sakot eh, konkurences iestāžu efektivitāte. Vai mēs vēlamies, lai mums būtu konkurences tiesību sistēma, kas būtu efektīvāka, vai arī mēs vēlamies efektīvākas iestādes. Un arī šeit ir daudz kā upurējuma, piemēram, ja mēs paskatāmies uz šīm pārkāpuma procedūrām, no vienas puses tās varbūt pātrina konkurences iestāžu darbu, bet mm, dažkārt varbūt konkurences tiesību piemērošana vairs nav tik laba. Mums tas būtu jāņem vērā. Pēdējais um, institucionālā struktūra. Tā nevienmēr Mm, ir vienāda, tāpēc, ka šeit atspoguļojas konkrētās valsts vēsture un institucionālās īpatnības, tāpēc viens modelis visiem noteikti nederēs. Eiropas Savienībā ir dažādu lielumu valstis, un mm, ne, visām šīm valstīm mēs nevaram piemērot vienu risinājumu. Pievērsīšos arī neatkarības jautājumam. Uzskatu, ka ir divas neatkarības dimensijas, kas būtu jāņem vērā. Viena no tām ir tā, ka valsts iestādes nedrīkst būt tādās pozīcijās, ka eh, tās eh, piešķir sankcijas konkurences iestādēm. Piemēram, eh, Portugāles gadījumā ir bijušas tādas iespējas, ka mm, politiskā vadība vairs netiek piemērota. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai konkurences iestādēm nebūtu nekādu stimulu. Pakaļāties birokrātijai vai uzņēmēji darbības kopienai. Uzskatu, ka šeit vajadzētu piemērot striktus noteikumus interešu konflikta gadījumā. Un uh, Tāpat ir vajadzīgi arī ļoti strikti noteikumi attiecībā uz to, kas notiek pēc mandāta beigām. Nedomāju, ka šis konkrētais jautājums būtu līdz šim pietiekami pētīts. Ja konkurences iestāžu darbinieki var sagaidīt paaugstināšanu amatā vai kādu citu amatu, tad tas, protams, ietekmē to, kā viņi strādā. Vācijā šādas problēmas nav, jo uh, šīs amats netiek nekādā veidā paaugstināts, tātad konkurences iestādes vadītāja amats, bet ne visos gadījumos, ne visās valstīs tā ir. Ja mēs domājam par konkurences iestāžu funkcijām, tad mums ir jāuzdod jautājums, vai eh, tās ir civils iestādes, vai šīs funkcijas var būt dažādas. Uh, mēs redzam, kā šī rīcība var būt ļoti atšķirīga. Dažās valstīs šīs iestādes galvenokārt ir atbildīgas par konkurences tiesību īstenošanu. Šeit var būt gan priekšrocības, gan trūkumi. Priekšrocības saistās ar to, ka varbūt, ka konkurences iestādēm ir eh, jābūt zinošām gan par pieprasījumu, gan par piedāvājumu tirgu. Otrais, ja ir dažādas funkcijas, tad eh, ir plašāks instrumentu klāsts. Un, eh, ja mēs domājam, piemēram, par finanšu tirgu, tad ir skaidrs, ka šeit var parādīties eh, konkurences problēmas arī tādās nozarēs, kas uh, nu, varbūt nav saistīti nekādā veidā ar konkurences pārkāpumiem, bet drīzāk te ir runa par patērētāju problēmām. Ir arī iespējami trūkumi, un šo trūkumu vidū ir, piemēram, risks, ka katra politika var ietekmēt pārējās. Pastāv arī risks, ka uh, būs sarežģīti noteikti prioritātes, un iespējams arī, ka uh, nepietiks resursu konkurences tiesību īstenošanai. Es neuzskatu, ka pieredze ārpus Eiropas Savienības to attaisnotu. Attiecībā uz nozaru regulējumu loģika ir līdzīga. Dažkārt uh, ir sarežģītāk integrēt funkcijas. Nobeigumā par resursiem. Domāju, ka šeit parādās četras galvenās problēmas. Viens Uh, konkurences iestāžu resursu līmenis. Arī šeit nav risinājumu, kas derētu visiem. Ja mēs paskatāmies uz konkurences iestādēm Eiropā, tad tās ir ļoti atšķirīgas, un nevienmēr uh, galvenais iemesls ir lielums. Tāpat ir jādomā arī par šo resursu neatkarību un arī par to, kas uh, notiek ar šīm konkurences iestādēm. Uh, Dažos gadījumos eh, konkurences iestādes neseņem eh, sodus, ko tās uzliek. Pašfinansēšanas risinājumi, ehm, piemēram, var uzlikt maksu par eh, uzņēmumu apvienošanas gadījumu izskatīšanu. Mm, Itālijā un Portugālē ir cits variants, kas nodrošina arī zinām stabilitāti konkurences iestādēm. Un beigās konkurences iestādes budžeta autonomijas jautājums. Tātad iestāde var izmantot savus resursus pēc saviem ieskatiem. Gribētu paust vēl kādu ideju. Mm, parlamentā piešķirts budžets konkurences iestādē, tas nevienmēr nozīmē politisku spiedienu. Iespējams, ka uh, mums vajadzētu būt radošiem, domājot par konkurences iestāžu finansēšanu. Rauskas. Paldies, kas ir Auskas kungs. Paldies. Paldies par man doto iespēju izteikties. Es uh, strādāju divās dažādās iestādēs. Viena bija ļoti labi finansēta, otra bija desmitreiz mazāka, desmitreiz mazāk budžeta. Līdz ar to var jums sniegt tādu vispārīgu ieskatu Eiropas Savienības konkurēt taksas uh, likums ir ļoti labs patērētājiem, uzņēmējiem un ekonomikai. Tādējādi arī uh, efektīvā um, šo konkurences likumu īstenošana ir uh, gan deputāti interesēs, gan, protams, arī iestāžu interesēs, jo ir ļoti grūti būt neefektīvam, jo jaunie profesionāļi um, tiek pieņemti darbā konkurences iestādē, bet nevarētu noturēt vispār šos jaunos cilvēkus, ja viņiem nav nekāda teikšana, jo viņi vēlas atstāt savu ietekmi un pēdu. Vispirms, eh, kā efektīvi īstenošana ir saistīta ar neatkarību un finansējumu, un otrkārt, kā mēs varam abus uzlabot. Vispirms sākšu neatkarību. Ar neatkarības domāju ne, ne gluži to, ka iestādes dzīvo tādā kā vakumā. Nē, mēs šeit runājam par uh, uh, darba neatkarību attiecībā uz uh, um, pārkāpumu uzsākšanu, lai arī valstis uh, neiesaistītos iestādes darbā. Ir nepieciešams arī iestādēm uh, varbūt ziņot un būt arī atbildīgām par to netiek runāts eh, šajās diskusijās. Šī atskaitīšanās ir iespējama tikai tad, ja aģentūra šī iestāde neatkarīga, neatkarīgi pieņem lēmumus. Tikai neatkarīgā kontekstā lietas var tik novest līdz galam. Šīs eh, konkurences iestādes arī uh, iestājas pret um, ierobežojumiem, ko nosaka valsts konkurences īstenošanai. Raugoties uz to, kas notiek Eiropā un ko minēja arī kolēģis Dženija, Ne, protams, situācijas atšķiras. Dažas no iestādēm ir daļa no ministrijām, dažas eh, iestādes ir, atskait, ir atkarīgas no valdības, citas ir pilnībā neatkarīgas. Ar to gribu pateikt, ka šo iestāžu juridiskais status atšķiras, taču mēs gribam zināt to, vai šādas iestādes ir vai nav neatkarīgas. Es eh, veicu šo nošķīrumu starp juridisko un reālo neatkarību tādēļ, ka Mēs gribam īstu neatkarību. Un tas viss ir iesakņojies, iesaistīts politiskās kultūras jautājumā, un tās ir ļoti atšķirīgas dažādās valstīs. Manā valstī, atšķirībā no citām, kur man arī ir bijusi pieredze, politiķi publiski var izteikt komentārus par individuālām lietām. Tādēļ arī mūsu iestādēm ir nepieciešama lielāka aizsardzība. Vai tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama reāla, vairāk reālā neatkarība vai juridiskā neatkarība? Protams, ka juridiskā, lai noteiktu reālo, jo juridiskā neatkarība tad ir tas pamats, uz kā pamata var būvēt reālo neatkarību. Un šeit, jebkurš Eiropas Savienības pasākums, kas es ceru tiks pieņemts, uh, būs pēc iespējas konkrētāks. Uh, lai to nevarētu apiet uh, politiķi. Tagad es uh, runāšu par ļoti jūtīgo jautājumu par finansējumu. Nu, jūtīgs šis jautājums ir tādēļ, ka konkurences iestādes īsteno likumus pret uh, konkurences ierobežojumiem, un tā skaitā arī ierobežojums, ko nosaka valsts. Uh, tad ar, pat ar juridisko neatkarību šī īstenošana varētu būt sarežģīta, ja ministrijas, piemēram, uzstājas pret iestādi, jo tā pieņem neatbilstīgu viņu prāt lēmumu. Līdz ar to es uh, diskusijās ieteiktu vismaz uh, paredzēt vēl uh, papildus noteikumus, divu noteikumu klāstu, lai aizsargātu iestādes tādus noteikumus, kas liedz budžeta starpniecības sodīt konkurences iestādes, piemēram, kad valdību neapmierina konkurences iestādes rī, rīcību un lēmumi. Uh, Tad arī otrs noteikumu apjoms, kas ļauj arī autonomi izmantot budžeta fondus. Konkurences iestādēm, piemēram, ir nepieciešama lielāka elastība, kad tās lem, piemēram, par algu apmēru. Vai arī citādāk tie izmanto naudu, un daudzas iestādes to joprojām nevar darīt, un tā ir neefektīva. Līdz ar to tiek pieņemta darbā mazāk cilvēku vai vairāk cilvēku ar mazāk, mazāku pieredzi. Noslēgumā efektīva konkurences īstenošana nozīmē, ka ir jāievieš kon konkrētas un spēcīgas juridiskās garantijas, bet arī šī neatkarība ir jāīsteno ilgtermiņā. Tas nav tāds viens projekts. Tālāk eh, iestādes ir adekvāti jā finansē, jo tas tieši ietekmē uh, viņu darbību. Uh, tad arī neatkarība un finansēšana nozīmē, ka šīm iestādēm ir arī jāatskaitās par savu darbu. Ļoti liels paldies, un pirms dodu vārdu pēdējam runātājam. Giorgio Monti, es vēlētos norādīt, kāpēc panelistiem dosim vārdu um, publikai, jūs varēsiet uzdot jautājumus, izteikties, ja vēlties uh, runāt, lūdzu aizpildiet uh, attiecīgo pieteikšanās lapu, lai mēs varētu jums dot vārdu. Un tagad vārds Montīkungam. Paldies, labrīt! Paldies par iespēju piedalīties eh, šajā uzklausīšanā. Trīs komentāri. Pirmais attiecas uz ietekmi, kāda regulējusi konkurences iestādēm. Es uzskatu, ka kopš 2004. gada mm, vai pieņemt vairāk nekā 800 lēmumu, komisija 28 eh, lēmumus eh, regulām varbūt neatbil, neparāda konkrēti, cik lielu darbu veids nacionālās iestādes. Mēs redzam, ka Pat pirms regulas stāšanās spēkā nacionālās iestādes ļoti aktīvi darbojās, lai īstenot nacionālo konkurences likumu. Tad arī, ko mēs redzam šajā pētījumā, nacionālās kompetentās iestādes uh, Mm, pirms un pēc 2004. gada galvenokārt darbos ar vietējiem tirgiem. Otrakārt, Eiropas Savienības likuma piemērošana paralēli nacionālajai likumdošanai, kā to paredz regula viens, tam nav nekāda ietekme uz analīzi un nav arī ietekme uz nacionālo iestāžu noteiktiem sodiem. Dažās jurisdikcijās redzam, ka tikai daļa no uh, um, iestāžu lēmumiem piemērot tikai nacionālo likumdošanu. Uh, jo uh, no, šis nolīgums, ne, nolīguma sadarbība neatiecas uz pārobežu tiesniecību, līdz ar to netiek piemērot Eiropas Savienības līkums. Ko tas nozīmē? Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka nacionālās iestādes strādā, lai padarītu Eiropas tirgus konkrēt spējīgus pirms vēl pat modernizācijas. Nacionālo kompetento iestāžu darbība nepietiekam pārstāvēta un nepietiekam atspoguļota Eiropas Savienības likumdošanā pat. Uh, stiprinot nacionālos likuma konkurences likumus arī Eiropas Savienības tirgu tas padara spēcīgāk. Ja runājam par jaunām kompetencēm nacionālajām iestādēm, piemērojot Eiropas Savienības konkurētas spējas likumu, norāda uz uh, šo milzīgo atšķirību starp nacionālo likumu un Eiropas likumu piemērošanu. Uh, piemērojot nacionālo likumu Eiropas Savienības likumām, nav ieteikumi uz nacionālajām iestādēm. Tad arī jautājums, vai nacionālajām iestādēm ir jāpiemēro tikai un vienīgi Eiropas Savienības likums, ja nav tam ietekme uz pārobežu tirzniecības starp valstīm. Tad vēl viena lieta ko mēs secinām, ka gandrīz visām iestādēm ir eh, kompetence piemērot sodus ja tiek identificēti pārkāpumi, piemēram, ja ir kādi pārobežu kārteļi, uh, ko identificē iestādes, piemēram, šis puķu kārtelis, kur kārtelis, kas arī tas kāra vairākus jurisdikcijas. To visu izmeklē vairākas kompetentās iestādes, kur pretim efektīvāk tas būtu izdarāms vienā iestādē. Es uzskatu, ka šī pilnvara uh, stiprināt konkurences likumu ekstrateritoriāli, varētu arī vēl stiprināt viņu lomu. Otrs. Diskusijas līdz šim galvenokārt koncentrējas uz uh, sankciju pilnvarām, taču es uzskatu, ka ir vēl viena pilnvara, ko varētu piešķirt nacionālām iestādēm - pilnvara pieņemt nepārkāpumu lēmums. Bieži vien izmeklējums norāda, ka uh, ka um, nav pārkāpums, netiek ierobežota konkurence, un pašlaik iestādes nevanāk klājā ar pozitīvu lēmumu par to, ka pārkāpums nav konstatēts. Regula viens varētu šādu pilnvaru piešķirt kompetentajām iestādēm. Uh, Otrs komentārs - diskutēsim, kā labāk optimizēt sadarbību starp kompetentajām iestādēm. Kā jūs dzirdējāt, tad kompetences tīkls ir stiprinājis uzticību starp iestādēm un arī ir izveidojis komunikāciju. Tīklam varbūt rūkst tādas atskaites aspekta, bet kā stiprināt sadarbību? Uh, Labākais piemērs ir trīs nacionālo kompetentu iestāžu izmeklēšana par uh, tiešsaistes rezervācijas platformām. Trīs uh, iestādes strādāja kopā, nonāca pie mm, trim identiskiem lēmumiem, to pieņēma um, gandrīz visas iestādes, izņemot vienu, un šī sadarbība tiešām ir ļoti interesanti no divas, divām perspektīvām. Šāda koordinācija, kā šai konkrētajā lietā, vai tas ir optimāls risinājums, vai arī ņemot vērā komisijas Nacionālo komiteto iestāžu limitētos resursus, varbūt labāk deleģēt būtu darbu vienai iestādē, lai tik noteikts lēmums par visām. Un otrs, domu grauds ir tāds, vai iestādēm vienmēr ir jāvienojas par to, kā regulēt uh, juridisko skaidrību, it kā jā, bet, nu, uh, kā identificēt konkurences problēmu. Bet, nu, tas, uh, tie ir tādi atvērti jautājumi, par ko jūs varētu arī padomāt. Lai redzētu, kā labāk reformēt esošo sistēmu. Thank you very much and thank you very. Liels paldies un paldies visiem pieciem mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem par eh, šīm rūsinošajām idejām, diskusijām, kas tagad sakos. Priekšsēdētājs piedāvāja, ka mēs dodam uh, vārdu pamīšus Eiropas parlamenta deputātiem un pārstāvjiem ārpus Eiropas parlamenta, bet Tagad ir pieteikušies vairāk Eiropas parlamenta deputāti, tāpēc vispirms um, vārdu dosim viņiem. Atgādināšu visiem klātesošajiem, ka aizpildot attiecīgās uh, kartītes jūs varat pieteikties debatēm. Vispirms vārds nu, Lūderam Nīdermājeram uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri un jautājums. Vispirms, kas attiecas uz neatkarību. Eh, neatkarību ir iespējams eh, panākt ar likuma eh, starpniecību, un mēs cenšamies panākt labu līdzsvaru starp kompetencēm, spējām, uh, nacionālām iestādēm, bet nevajadzētu aizmirst e, par otro skatu punktu, proti uzņēmumi un viņiem ir nepieciešama paredzamība. Ir e, jānodrošina tas, lai lēmumi tiktu pieņemti saulēcīgi. Es domāju, ka mēs visi zinām, eh, cik svarīgi ir eh, konkurence un brīva izvēle eh, cilvēkiem, un mēs, protams, cenšamies pieņemt labāku likumdošanu, labākus noteikumus, bet ir daudz noteikumu, kas patiesībā um, kavē konkurenci un vienotā tirgus īstenošanu, piemēram, enerģētikas jomā. Uh, dzelzceļa transporta jomā, pasažieru transporta jomā kopumā un nopietni jāpievērš šiem jautājumiem. Bet tagad jautājums, paraugoties uz pagājušā gada ziņojumu, es redzu vairākas jomas, kas ir ļoti svarīgas - digitālā ekonomika un enerģītika un um, valsts um, nodokļu politika. Es domāju, ka trešā joma ir tā, kurā mēs redzam zināms konflikts situācijas, par kurām uh, runāja arī komisāri, jo ja mēs um, apstrīdam um, to, kā valsts rīkojas šajā jomā, tas nozīmē, mēs zināmā mērā apstrīdam mm, valdības politiku. Es domāju, ka būtu jādara kas, lai nodrošinātu, ka nacionālās iestādes efektīvi darbojas šajās jomās. Lielas paldies! Lielas paldies! Nākamajam vārds Alfredam Centam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, mans jautājums, vai šīs debats notiek pareizajā laikā, jo tīri no politiskā viedokļa mēs varētu uztvert kā uh, vēlmi uh, virzīties uh, centralizācijas virzienā un harmonizācijas virzienā Eiropas Savienībā. Vai šāda pieeja nebūtu uh, nedaudz uh, sensitīva, jūtīgi ņemot vērā, uh, ja mēs paraugamies uz to, kādus rezultātus mēs gūstam, uh, kādas ir attiecības starp dalību valstīm, nāciju valstīm un birokrātiju uh, Briselē, tātad dalību valstu tiesībām un savienības tiesībām. Tāpēc mans jautājums, vai šīs debats notiek pareizajā brīdī. Bet vēl bez tam mums būtu jārunā uh, tieši saistībā ar šīm nacionālām iestādēm un Briseles birokrātiju uh, par to, kā mēs varētu panākt līdzsvaru. Vispirms tas, kā konkurences politika uh, tiek īstenota, jāsaka, ka to var salīdzināt ar to, it kā tiesnesis, eh, advokāts un vispārējie tiesas dalībnieki būtu vienā telpā. Vai mums nevajadzētu arī par to diskutēt? Tātad skaidri noteikumi, uh, Uh, un nevis tā, ka viena pieeja tiek piemērota visur, bet mums ir jāapsver diferencētāka pieeja. Tātad jauna uh, pieeja attiecībā uz nacionālajiem lēmumiem. Es domāju, ka šie jautājumi ir cieši saistīti ar to, kā Brisels birokrātija darbojas un kā attiecīgi būtu jārīkojas nacionālajiem iestādēm Un te nu ir jārod jauta, atbildes jautājumu, uh, kuram gal galā būtu jārīkojas. Un tad mēs sapratīsim, kā virzīties uz priekšu. Paldies! Liels paldies deputātam! Nākamais bērns Li Luke uz uh, divām minūtēm EKR grupu. Jā, paldies priekšsēdētāji! Man būtu jautājums, kas ir saistīts ar konkurences iestāžu neatkarību. Un es īpaši vēlētos pievērsties jautājumam par uh, finansiālo neatkarību un uh, resursiem, kas ir šo iestāžu rīcībā, kā arī uh, runāt par to, kādas. Uh, ir um, karjeras iespējas darbiniekam šajās iestādēs, ja viņi rīkojas tā vai citādi. Protams, ka bieži vien uh, finanšu līdzekļu uh, piešķīrējs proti valsts var arī zināmā mērā ietekmēt e, šos jautājumus. Piemēram, e, ja valsts ir ieinteresēta atjaunama enerģiju e, jomā, kā piemēram tas ir Vācijā, tad attiecīgie jautājumi tiek arī um, valstī par labi izlēmti. Mans jautājums tāpēc būtu Ļenī kungam, kurš noslēgumā runāja par uh, konkurences iestāžu finansēšanas eh, jauniem veidiem. Es vēlētos dzirdēt no jums, kas eh, jūsuprāt ir šāds te inans, inovatīvs finansējuma eh, veids. Vai attiecīga um, iestāde var uh, pieprasīt finansējumu no valsts tādā gadījumā, ja um, tiesas strīdā uh, ir ticis lemts tā vai uh, citādi. Tātad. Liels paldies jau iepriekš par jūsu atbildi. Many thanks, uh, honorable member. Liels paldies deputātam. Nākamais Svens Gīgauts zaļo grupas vārdā divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu viens jautājums par neatkarību paneļa diskusijas dalībniekiem. Protams, ka Eiropas Savienības līmenī ir vismaz viena neatkarības uh, problēma konkurences politikā, kad parādās iespēja pavisam vienkārši pāriet no publiskajiem pakalpojumiem uz privātajiem pakalpojumiem. Eiropas ierēģņu statūti ļauj pāriet. Protams, tādā gadījumā jūs nedrīkstat uh, strādāt pie tiem pašiem jautājumiem, kā jūs esat strādājuši komisijā, bet jūs varat strādāt pie līdzīgiem jautājumiem. Un tas nozīmē, ka bieži vien jūs varat uh, saglabāt savas līguma attiecības ar komisiju, pat ja jūs privātajā sfērā strādājat līdzīgā jautājumā. Un, protams, ka tādā gadījumā var parādīties interešu konflikts. Vai jūs varētu paskaidrot, kā tas tiek regulēts uh, nacionālajās jurisdikcijās, vai ir labāks uh, risinājums, kas ir uh, rasts šādām te uh, karjeras iespējām un kāda ir, kādas vispār ir jūsu domas par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies deputātam! Pēc um, Eiropas parlamenta deputātiem tagad vārds diviem dalībniekiem. Dans Siblums no Zviedrijas uh, konkurences iestādes. Divas minūtes jums lūdzu. Could you please use the microphone? Vai jūs lūdzu varētu ieslēgt mikrofonu, saka priekšsēdētājs? Thank you. Now you hear me. So, first point to congrat. Paldies. Um, vispirms es vēlētos um, u, uzteikt uh, Eiropas parlamentu un šo komiteju par to, tiek, ka tiek organizēta šāda uzklausīšana. Es domāju, ka jau pieminētie panti ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai uh, turpinātu veidot Eiropas Savienību tā, ka pilsoņi var baudīt um, ehm, godīgi konkurenci un inovācijas. Man uh, Pašam ir pieredze, esmu strādājis eh, konkurences ģenerāldirektorātā un tagad sešus gadus vadu Zviedrijas konkurences iestādi un eh, zinu diezgan daudz kolēģi, kas strādā šajā te tīklā. Šodien runājot par nozīmīgiem jautājumiem, es varu teikt, ka jā, es saprotu to, ka ir nepieciešama resursa, lai īstenotu nepieciešamās izmeklēšanas, ir jāgarantē neatkarība no ietekmes no um, ārējiem spēkiem. Un, protams, ir grūti joprojām skaidrot šīs atšķirības uh, dalībās starpā. Ir grūti to skaidrot Eiropas pilsoņiem, kāpēc daži no viņiem var pilnībā baudīt uh, godīgu konkurence un citi nē. Tāpēc es domāju, ka šī iniciatīva ir tieši laikā. Mēs esam ļoti interesanta um, darba cēlienu sākumā. Es domāju, ka komisijai būs ļoti daudz jāstrādā, lai nodrošinātu to, ka visi Eiropas Savienības pilsoņi var iegūt no šo ļoti nozīmīgo principu ievērošanas un palīdzēt mums veidot labāku Eiropu. Paldies! Paldies! Nākamais Hosē Rības uz divām minūtēm. Please again use the microphone. It is uh, the button to the right of your. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Podziņ pa labi no mikrofona. My microphone, yes. Thank you very much, <laughs> Mr. Chairman. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu par kuru uh, pieminēja Džanija kungs, kas uzdev jautājumu, ko tad mēs vēlamies panākt - efektīvāk konkurences uh, tiesību sistēma vai arī efektīvākas konkurences iestādes, jo šīs abas lietas nenozīmē vienu un to pašu, un kā jurists es teiktu, man labpatiktos redzēt pirmo, tātad efektīvāku sistēmu kopumā. Tāpēc mans jautājums par procedūru. Vairāk paneļa diskusijas dalībnieki atsaucās uz milzīgiem atšķirībām eh, procedūrās un arī garantijās, ja salīdzinām situāciju no vienas dalībās uz citu. Un tāpēc jautājums, vai uh, uzņēmumu procedurālās uh, tiesības ir pienācīgi uh, garantētas Eiropas Savienībā. Es nesen, piemēram, uzzināju, ka kāda dalībās nav svarīga kūra, līdz pagājušā gada augustam nebija uh, paredzējusi iespēju iesniegt iebildumus procedūrā. Tātad uzņēmums vispār nesaņēma ziņas par apsūdzību. Starp citu, šī uh, dalībās procedūra ir tikusi grozīta administratīvās prakses ceļā, un attiecīgās iestādes priekšsētājs ir zaudējis amatu. Uh, Tāpēc es nezinu, vai šobrīd šajā valstī e, ir paredzēta šī iespēja iesniegt iebildums vai nē. Tātad komisija ir paredzējusi uh, apmainīties ar labo praksi, lai garantētu pušu tiesības, tāpat arī iespēja iesniegt savu iebildumu rakstu, rakstisko atbildu un tā tālāk un tā joprojām. Mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Vai nacionālajām konkurences iestādēm nevajadzētu uh, uh, paredzēt līdzīgas garantijas, kā paredzēs komisija. Paldies! Lielas paldies! Tagad atkal vārds Eiropas parlamenta deputātiem. Un nākamais runātājs Flanagan kungs no goja grupas. Divas minūtes. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Ļoti interesantas prezentācijas. Visi runātāji izteicās par nepieciešamību mm, nodrošināt resursus, jo īpaši uh, Ženīkungs teica, ka mēs nevaram atrast risinājumu, kas darētu visām situācijām. Nu, piemēram, tādai valstī kā mm, īrija, no kurienes es esmu, kur ir 4,5 miljoni iedzīvotāji. Vai kāds no runātājiem man varētu pastāstīt, vai divi policisti uz visu valsti ir pietiekami? Uh, Nu, jūs teicāt, ka ar vienu risinājumu nevar nodrošināt visas situācijas, bet vai tiešām ar to pietiek? Mūsu valstī mēs esam patiešām uztraukušies par konkurences tiesību piemērošanu. Jau 2005. gadā eh, pašreizējais lauksaimniecības komisārs Hogans pauda bažas par konkurences tiesību piemērošanu īrijā. Un proti 2005. gada novembrī viņš izteicās īrijas parlamentā. Uh, Varbūt jūs varētu sasināties ar Hoganu kungu, jo situācija vispār nav mainījusies. E, piemērošanas neesamība izmaksā īrijai 4 miljārdus e, eiro katru gadu, un e, mans jautājums ir lūkāts, vai jūs uzskatāt, ka divi policisti ir pietiekami uh, uz 4,5 miljoniem iedzīvotāju? Ja ir runa par tiesību aizsardzību, tad uh, civilietas šajos gadījumos ir neiespējamas. Cilvēki cenšas mainīt šos likumus jau vairāk kā 20 gadus, tie runa par kārteļtiesībām, un viens no šādiem cilvēkiem, no šādiem cīnītājiem, um, ņemas ar tiesas lietu jau vesels 20 gadus. Uh, Viņš uzskata, ka šī situācija ir neiespējama un tā slikti ietekmē īrijas ekonomiku. Saprotu, ka citās Eiropas valstīs civilietas ir iespējamas. Es eh, gribētu jautāt eh, runātājiem panelī, varbūt jūs varētu komentēt šo situāciju īrijā, kāpēc eh, civilietas nav iespējamas un vai tas ir ilgspējīgi, vai tas var turpināties. Paldies! Paldies deputētam! Vairāk nav pieteikušies runātāji. Es vēl jautāšu, vai kāds vēlas izteikties. No zāles. Švāba kungs. No tādas partijas grupas. Divas minūtes jums. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Varu izteikties īsāk, man nevajag divas minūtes. Gribētu runāt par diviem jautājumiem, par kuru jau spriedām. Pirmais attiecas uz Čenī kungu minēto, proti, ka ir vajadzīga spēcīgāka sadarbība starp uh, konkurences iestādēm un patērētā organizācijām. Manā valstī vismaz esmu nonācis pie tāda secinājuma, ka uh, lielākā daļa uzmanības tiek veltīta konkurences jautājumiem, un līdz ar to patērētāju tiesību jautājumi tiek piemirsti. Polijas modelis paredz, ka ir vajadzīga tātad labāka sadarbība, bet šie uzdevumi nedrīkst tikti sapludināti. Konkurence Uh, kā vispārīgs princips iespējams ir svarīgāks. Un papildinot Lukas kungu teikto, dažās nozarēs patiešām to var manīt. Nākamais. Protams, ir vajadzīgi kopīgi noteikumi nacionālajām konkurences iestādēm, un ir jānodrošina arī uh, labāks tirgus, vēl ar vien pastāv atšķirības šajā jomā. Vai pietiek, ka, ja mēs runājam par šiem jautājumiem um, tikai par 28 nacionālajām konkurences iestādēm. Varbūt vajadzētu šeit iesaistīt arī 29. konkurences iestādi, proti Eiropas komisiju. Paldies, deputāta kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties pirms atgriezīsimies pie paneļa runātājiem, lai viņi varētu reaģēt uz komentāriem un jautājumiem, kas tika uzdoti zālē? Šķiet, ka vēl viens jautājums ir. Varbūt jūs varētu iepazīstināt ar sevi. Divas minūtes jums. Paldies, priekšsādātāji. Esmu no booking.com. Profesors eh, runāja par eh, pozitīvu sadarbības eh, piemēru tātad starp interneta ceļojuma aģentūrām. Montīkungs minēja, ka viena dalībvalsts ir gājusi pavisam citā virzienā. Līdz ar to tas runā pretī digitālā vienotā tirgus uh, politikas mērķiem. Pēc mieris līguma likumdevējs nāk lē ar izcinājumiem, kas pēkolā nav nekāda samierināšanās. Tas arī mūs atstāja tādā dīvainā situācijā. Varbūt vajadzētu padomāt ne tikai par uh, sadarbību starp konkurences iestādēm konkurences jomā. Varbūt vajadzētu domāt arī par citām politikas jomām, proti par digitālo vienoto tirgu. Paldies! Līdz ar to visi jautājumi no zāles ir uzdoti. Tagad dosim vārdu paneļrunātājiem, noslēguma vārdiem. Trīs minūtes katram runātājam. Mans priekšlikums būtu uh, dot runātājiem vārdu apgrieztā kārtībā, tātad uh, Pirmais izteiktos Montīkungs. Lūdzu, trīs minūtes jums. Paldies! Es eh, nevarēšu rēģēt uz visiem komentāriem, eh, runāšu tikai par četriem. Tātad pēdējais jautājums par eh, interneta ceļojumu aģentūrām un proti, ka konkurences iestādes lēmumu atceļ valsts iestāde. Tas sasaistās ar konkurences iestāžu uh, ietekmi valsts palīdzības jomā un uh, konkurences iestāžu lomu konsultējot valdības, kādus tiesību aktus labāk pieņemt, lai tiesību aktu ietekme uz ekonomiku būtu pozitīva. Konkurences iestādes spēlē ļoti nozīmīgu lomu, dažām ir daudz spēcīgāka loma nekā citām, proti tās var konsultēt valdības par konkurences tiesībām. Itālijā, piemēram, konkurences iestādes teica kritiku valdībai attiecībā uz interneta ceļojumu aģentūru likumdošanu. Šeit varbūt konsultatīvo lomu varētu stiprināt. Uh, ar um, likumdošanas iniciatīvām no Eiropas Savienības puses. Vajadzētu arī paskatīties uz konkurences iestāžu tīklu un padomāt, eh, kāda konsultatīvā loma tam varētu būt. Uh, Vēl tika izteikts komentārs par to, vai konkurences tiesību tālāk centralizācija Eiropas Savienībā ir problemātiska. Mums ir jāsaprot, ka gandrīz visas konkurences iestādes, kad tās piemēro nacionālās tiesības, piemēro identiskas uh, uh noteikumus, tātad identiskus Eiropas Savienības tiesībām. Tālāka centralizācija nenotiek, tāpēc, ka dalība valstis brīvprātīgi ir centralizējušas piemērošanu mm, pielāgojot uh, kartuļu un domin, dominējošās pozīcijas noteikumus Eiropas Savienības tiesībām. Man ir atlikušas dažas sekundes, un es gribētu runāt par um, krimināltiesību izmantošanu dažās jurisdikcijās. Varbūt tā nav prātīga taktika, ja mēs vēlamies izskatīt daudzas lietas. Uh, krimināla process ir daudz sarežģītāks nekā administratīvais process. Paldies! Paldies profesoram Montī! Nākamais ir Kazarauskas kungs, lūdzu. Es labāk gribētu dot vārdu Džēnija kungam, viņam ir drīz jādodas uz vilcienu. Lūdzu, Džēnija kungs. Paldies, priekšādātāji. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Šķiet, ka es runāju savu kaimiņu mikrofonā. Tika uzdoti daudz jautājumu, uz tiem um, man būs sarežģīti atbildēt, jo īpaši par īrijas konkurences iestādi. Es gribētu norādīt, ka iemesls, kāpēc ir ļoti sarežģīti piemērot vienotus standartus, ir tas, ka konkurences iestādes mēs būtu atšķirīgas. Tātad te var būt runa gan par administīvu iestādi, gan arī tādu kā prokuratūru. Tāpat arī iestādēm var būt vai viena funkcija, vai arī vairākas funkcijas. Tāpat arī ir jautājums, vai tiek piemērots administratīvais vai krimināla process. Līdz ar to atšķirības ir ļoti lielas. Tas, protams, nenozīmē, ka katrā valstī situācija ir apmierinoša, bet Nu, protams, katrai valstī ir tiesības izlēmt, ko tā vēlas darīt. Ja runa par kriminālu sodiem, tad tas palielina sistēmas izmaksas. Tie ir dažādi iemeslu proti pierādīšanas standarti ir daudz striktāki. Un arī a, process ir daudz lēnāks nekā administratīvais process. Konkurences iestādes nevēlas saņemt uh, rīkojumus no valsts iestādēm. Tāpat arī noteikumi nav pietiekami labi izstrādāti. Nav skaidrs, kas īsti notiek ar konkurences iestāžu darbinieku amatiem, vai tie atgriežas savos amatos, vai ir ieņem kādus citus amatus. Mums noteikti vajadzētu koncentrēties uz šīm problēmām, jo, kā jau es minēju, neatkarība saistās ar eh, divām problēmām. Pirmām kārtām likumdevēja vai politiskās vai uzņēmēja darbības mm, ietekmē uz konkurences iestādi, un no otras puses arī konkurences iestādes vēlme būt neatkarīgai un rīkoties neatkarīgi. Par to, vai vajadzīga ciešāka sadarbība starp konkurences iestādēm un patērētā organizācijām. Varbūt abas šīs lietas ir jāintegrē. Kā jau es agrāk minēju, ja ir runa par konkurences iestāžu un patērētā organizāciju funkciju apvienošanu un regulējošo funkciju iekļaušanu, Šeit var būt gan priekšrocības, gan trūkumi, tāpēc neieteikšu nec vienu, nec otru, Uzskatu, ka tas ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem. Dažos gadījumos eh, šīs priekšrocības var būt daudz izteiktākas eh, konkrētās jurisdikcijās. Protams, mm, varbūt dažās valstīs daudz labāk ir nodrošināt divas atsevišķas iestādes, kas cieši sadarbojas. Gribētu pieminēt arī iespēju, ka dažas iestādes bieži vien nodarbojas ar divām funkcijām, un tās nesadarbojas un tas var radīt problēmas. Par tiesnešiem un prokuroriem. Ir ļoti daudz institucionālu jautājumu. Mēs runājām tikai par eh, tādu kā apakškopumu šajos institucionālajos jautājumos, kas ietekmē efektivitāti. Protams, argumentus var atrast um, abām pusēm, tātad ir vajadzīga sadarbība. Otrakārt, varbūt arī mēroga ekonomikas problēmas var būt tādas, ka viena lieta var tikt izskatīta vairākas reizes, un tas var radīt izmaksas. Priekšrocība ir tāda, ka šādā situācijā uh, mēs uh, redzam, ir tāds kā otrs redzējums, un mm, divreizais izvērtējums. Par finansēšanu. Manā rakstā jūs redzēsiet, ka ir daudz novatorisku risinājumu attiecībā uz dažādu resursu avotu apvienošanu. Pašfinansēšanas problēmas ir tādas, ka uh, Te ir jāņem vērā iestādes darbības apjoms, un ja vairs nav daudz uzņēmuma apvienošanās gadījumu, tad arī finansējums sarūk. Ir vajadzīgs dažādots finansējums, proti varbūt var uzlikt nodevas uzņēmumiem, Itālijas gadījums mm, vai arī regulatoriem tiek piemērot nodokļi, Portugāles gadījums. Tātad vajadzētu nodrošināt uh, Uh, avotu kombināciju, lai būtu stabilitāte finansējumā. Paldies! Paldies! Tagad atgriežamies pie Kazrauskas kunga trīs minūtes. Paldies! Es komentēšu dažus no jautājumiem. Viens no pirmajiem komentāriem tika pausts par um, personīgo neatkarību un izsalu neatkarību. Tad, tad izsalu neatkarību var no, iedibināt likumos, kamēr otru e, traktēt var sarežģītāk. Esmu strādājis konkurences iestādē un daudz vienkāršāk ir strādāt ar neatkarīgu iestādi. Uzskatu, ka Šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Konkurences iestādes piemēro likumus pret valsti vai arī pret mm, valsts vadītiem uzņēmumiem. Tik uzdots jautājums par karjeras iespējām un iespēju atgriezties no privātā sektora valsts sektorā un otrādi. Es gribētu piebilst, ka šis jautājums daudzās valstīs nav atrisināts. Lietuvā mums ir viena gada periods, kad nedrīkst ieņemt amatus, bet tas ir apvienots tikai ar vienu mēnešu kompensāciju konkurences padomas locekļiem. Līdz ar to uh, nav nekāda stimula strādāt šajā iestādē, jo tad pēc tam viņi uh, veselu gadu nevarēs strādāt un nesaņems eh, nekādu kompensāciju. Bez tam šī joma ir ļoti specializēta, dažos gadījumos cilvēkiem vispār nav citu karjeras iespēju. Par novatoriskiem finansēšanas avotiem. Es gribētu jūs aicināt iepazīties ar Dženija kunga dokumentu. Lietuvā mēs cenšamies ieviest tādus piemērus, kur konkurences iestāde gatavo likumprojektus, ko iesniedz valdībai, un uh, konkurences iestāde finansē firmas uh, virs uh, konkrēta sliekšņa. Tā sistēma ir līdzīga Itālijas sistēmai. Pēdējais komentārs par efektīvu konkurences sistēmu. Vai ir efektīva konkurences iestādi? Mēs īstenībā vēlamies abas šīs lietas. Uh, Protams, efektīva iestāde negarantē efektīvu sistēmu, bet um, sistēma nebūs efektīva bez efektīvas iestādes. Tad, tad uh, ir vajadzīga, vajadzīgs abas lietas. Paldies! Tagad Gojens skundz trīs minūtes. Paldies! Es vēlētos komentēt jautājumu par sadarbību starp konkurences iestādēm un patērēta organizācijām. Protams, mēs nevēlamies teikt, ka vajadzētu izveidot vienu iestādi, kas skatītu gan konkurences, gan patērētāju lietas. Tas, protams, ir atkarīgs no konkrētās valsts situācijas. Bet ir jānodrošina attiecības, ir vajadzīga sadarbība, pat ja šīs iestādes ir nošķirtas. Gal galā šīs jomas ir tik līdzīgas un tāpēc ir vajadzīga pieredzes apmaiņa un zināšana apmaiņa. Es gribētu norādīt, ka nevajadzētu pieturēties tikai pie sadarbības starp patērētāju organizācijām un konkurences iestādēm. Ir arī citas iestādes, kas var palīdzēt konkurences iestādēm, jo ir dati, kas ir, ar kuriem ir jādalās. Tātad ir runa par privātajiem datiem, tad ir saistība gan ar energoregulātoriem, gan telekomunikāciju regulātoriem, gan farmācijas regulātoriem. Ir jāpadziļina dialogs starp šīm iestādēm, lai vismaz daļēji e, noteiktu kopīgas prioritātes. Tas ļautu ietaupīt resursus un uh, varētu arī vieglāk identificēt problēmas. Um, kolektīvās prasības arī ir ļoti mm, noderīgs rīks, kā novērst pārkāpumus nākotnē. Es priecājos par to, ka tas tagad tiek attīstīts tālāk. Es neesmu speciālista šajā konkrētajā gadījumā, bet šķiet, ka uh, pašlaik tiek gatavota direktīva. Mēs ceram, ka dalība valstis šos nosacījumus sagatavos tādā veidā, lai uh, patērēta organizācijas varētu uh, kolektīvi iesniegt prasības arī konkurences tiesību jomā. Paldies! Paldies, un tagad noslēgumā pēdējā runātāja no paneļa Fernandeses kundze trīs minūtes. Paldies! Lielākā daļa jautājumu jau ir apskatīti, bet es gribētu tomēr runāt par trīs punktiem. Potenciālā recentralizācija, ko nodrošinātu šī harmonizētā likumdošana, vai pašlaik ir īstais brīdis to darīt? Es iestājos par jauniem harmonizētiem tiesību aktiem, un ar to es vēlējos teikt, ka mums ir jāizveido vienots tiesību kopums visiem uzņēmumiem Eiropā. Pašlaik situācija ir tāda, ka ļoti daudzās dalībvalstīs nav um, termiņu izsniegt lēmumu uh, saskaņā ar 101. vai 102. pantu. Dažās valstīs ir, teiksim, 18 mēnešu termiņš. Es domāju, ka uzņēmumiem noteikti patiktu vienots termiņš. Viņi vēlētos zināt, kad īsti šī procedūra beigsies, kāds būs tās iznākums. Tātad tas ne tikai samazinātu izmaksas, bet uh, nenoteiktības arī būtu mazāk, un nenoteiktība uzņēmumiem nepatīk. Tāpat Ir jādomā arī par procesuālajām tiesībām, pilnvarām, varas iestādēm. Ne, Eiropā šeit nav uh, vienāda noteikuma, tāpēc arī uzņēmumi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Uzskatu, ka ir vajadzīgi minimāli standarti, uzņēmumi to ir pelnījuši. Uzņēmumiem ir jādarbojas visā Eiropā, un tieši tāpēc viņi ir pelnījuši, lai um, pārkāpums izskatītu vienādi. Piekrītu profesoram Montī, pieminēju to arī savā ievadrunā. Uzskatu, ka vajadzētu veicināt arī konsultatīvo lomu, vajadzētu strādāt pie tiesību aktu projektiem. Uh, vajadzētu nodrošināt, lai likumdošanas ietvers visā Eiropā būtu vienāds. Uzskatu, ka konkurences iestādēm ir jāpiešķir tiesības eh, apstrīdē tiesā tos tiesību aktus, kas neatbilst konkurences tiesībām. Šādā veidā mēs izveidotu tiesību aktu ietveru, kas būtu daudz harmonizētāks visā Eiropā. Pēdējais punkts - sadarbības starp uh, varas iestādēm un jo īpaši konkurences uh, tīkls. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs rīks, kas varētu mums palīdzēt. Arī šeit ir vajadzīga cauradzamība. Tas būs mehānisms, kas uh, Uh, būs tāds kā profilakses tīkls uzņēmumiem. Jo vairāk uzņēmumi par to zinās, jo mazāk būs pārkāpumu. Paldies! Tagad esam tādēļ noslēguši pirmo paneli. Es domāju, ka panelīstu uzstāšanās, kā arī uh, pārējo sacītais ir uh, mm, skāras ļoti plašu jautājumu loku, par ko notiek debats arī sabiedriskajās konsultācijās par Nacionālo kompetentu iestāžu neatkarību. Šis jautājums uh, izskanēja kā fundamentālākais, svarīgākais. Uh, arī um, tam pieskārās no dažādajām dimensijām, aspektiem, arī svarīgums par to, cik svarīgi resursi, tas ir vēlreiz uh, atkārtots, dzirdējām arī ieteikumus par budžeta autonomiju, kā arī par dažādiem inovatīviem finanšu uh, veidiem, kā arī piefiksēja to, kas tika teikts par uh, šo saspīlējumu starp īstenošanu un budžetu pieejamiem līdzekļiem, ka īstenošana arī var tikt vērsta pret valsti, kur budžets nāk no valsts, tad uh, šis konflikts, tad arī dažas daž, citi regulātori, asociācijas, patērētāji un tam līdzīgi, kā arī bija komentāri par līdzsvaru starp procesuālām garantijām. Visi šie aspekti arī tika apspriesti sabiedrības konsultācijā, un komisija ļoti uzmanīgi piefiksē arī jūsu sacīto. Tad, eh, protams, arī eh, izte, tika izteikti komentāri, kas vēl ir tālāk par šo minēto jautājumu loku. Nu, komisija arī to visu piezīmēja ļoti pie, eh, uzmanīgi. Trīs lietas minēšu. Uh, Vispirms, kad runa ir par koordināciju Eiropas konkurences tīklā, protams, ka ir saikne ar uh, sabiedrības konsultāciju, jo uh, labāk uh, kompetentās iestādes būs sagatavotas, uh, tad jo arī tās būs efektīvākas savā koordinācijā. Gribu izcelt tieši, ka koordinācijas jautājums kompetences tīklā nu, nepārtraukti uh, tiek diskutēts starp komisiju un nacionālajām iestādēm. Mēs strādājām šajā jomā ļoti aktīvi. Tad arī izskanēja jautājums par valsts atbalstu. Protams, ka te atšķiras um, situācija no cīņas pret um, trāstiem un karteļiem, ņemot vērā, ka uh, potenciālie konkrēti skrūpļojumi nāk no, dalī, no pašām dalību valstīm. Uh, Tad ir ekskluzīvā kompetence, piemērot valsts uh, atbalstu, arī ir valstu pārziņā. Tas gan neizslēdz spēcīgāku arī konkurences iestāžu lomu tieši valsts atbalsta modernizācijā. Komisija to visu jau ir izstrādājusi pēdējo gadu laikā, taču, nu, jā, tās ir dažādas sistēmas. Mēs nevaram uh, visu to palikt zem viena lietu sarga. Par uh, privāto īstenošanu. Privātā kaitējuma direktīva tagad ir jātransponē dalību valstīm. Transponēšanas termiņš ir līdz uh, šī gada decembrim. Lūk, Ar to visu gribu pateikt, ka panels, manuprāt, tādējādi ir ļoti plaši atrunājis to, kā nodalīt Eiropas līmeni un nacionālo līmeni, kas katrā līmenī ir jādara. Un tas būtu arī mans pēdējais sakāmais šajā visā kontekstā par to, cik politiski jūtīgs ir šis jautājums, par ko mēs šeit debatējam, par ko um, mēs runājam. Tas nav par to, ka mēs pār liekam uh, uzsvaru no nu, nacionālā uz Eiropas līmeņa. Nē, mēs šeit gribam sadalīt slogu starp Eiropas un nacionālo līmeni, un lai šis sadalījums uh, būtu vēl auglīgāks un efektīvāks arī nacionālā līmenī. Lūk, nu ar šo vēlos pateikties pieciem panelistiem. Paldies par um, viņu klātbūtni, paldies par uh, jūsu uzstāšanos. Pateicos visiem, kas arī izteicās uh, šī paneļa laikā. Liels paldies, un tagad uh, vadību nodod atpakaļ Gueltjeri kungam. Liels paldies! Jā, es domāju, ka pirmais panels tiešām bija ļoti interesants. Tagad pārējiem pie otrā paneļa, kur arī tiks runāti par ļo, runāts par ļoti svarīgiem jautājumiem, par to, kā sadalīt šo darba slogu efektīvāku. Tātad iecietības programma un sankcijas dalība valstīs īstenojot Eiropas Savienības konkurences noteikumus. Uh, šīs uh, programmas. Nosaka komisijas, taču sankcijas tiek noteikts dažādi, dažādās dalību valstīs, dažās valstīs sodus var uh, noteikt tikai kompetentās iest, uh, tiesas, kur pretim, bet ir arī daudz uh, konkurences iestādes, kas nosaka šos sodus. Uh, Tad ir šis 10% slieksnis sodu noteikšanai, bet ir ļoti liela atšķirība starp to, kā tiek šie sodi aprēķināti. Nu, tagad jautājums ir tāds, vai tas uh, varētu novest uh, pie tā, ka kompānijām tiek paredzēti nu, dažādi sodi, ņemot vērā, kurā iestāde ir atbildīga par sodu noteikšanu. Un tad arī tiek paredzētas sankcijas privātu personām, kārteļu kriminalizēšana. Ir arī ierasta prakse, iniciatīvas programma ir noteikuši da dalību valsts daudzums atbilstīgi komisijas nostājai. Nu, tagad ir jautājums, cik lielā mērā šīs programmas atšķiras savā starpā, ja runājam tieši par sūdu samazināšanu. Nu, tie ir tādi ļoti aktuāli jautājumi. Tādēļ. Uh, uzklausīsim ekspertus par to, kā varētu rīkoties Eiropas līmenī, arī tad, nu, veidojot šo paneļu ekspertu kopumu, mēs vēlamies dzirdēt dažādas iesaistītās puses - konsultācijas firmas, uzņēmumus, patērētājus, um, darba devējs un tam līdzīgi. Un tagad pats Paulo Baroskungam kurš ir Eiropas ekonomiskās sociālās komitejas darba devēja grupas loceklis kopš 94. gada. Tagad viņš arī vada Portugāļu biznesa asociāciju Baraškungs. Vārds jums. 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos portugāļu valodā. Liels paldies Es vēlētos Eiropas ekonomiskās sociālās komitejas vārdā pateikties jums par to, ka esat uzaicinājuši mūs uz šo uzklausīšanu. Mūsu komiteja tieši strādā pie pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecības. Mēs uh, zinām, ka uh, ECOSOC ir tiešām sniedzis savu ieguldījumu uh, Uh, visai nozīmīgu, lai veicinātu brīvu konkurenci Eiropas līmenī, pateicoties konkrētiem uh, pasākumiem, pakalpojumiem, strādājam pie ļoti konkrētiem nozariem, nozarēm cīnāmies pret ļoti kaitniecisku praksi. Vairāk kārt es arī biju ekosokā referents. Um, izvada ziņojumus par konkurenci, nācām klājā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai paplašinātu komisijas skatījumu un darbu, koncentrējāmies uz uh, nozarēm konkrētām praksēm. Ekosoka tiek pārstāvētas visas dalību valstis, pilsoniskā sabiedrība un uh, Tas visums ļāvis arī izstrādāt ļoti realistiskus priekšlikumus un arī samierināt a priori nesamierināmas intereses, un tas ir milzīgs priekšnoteikums Eiropas Savienības konkurences politikas izstrādē. Šodien vēlos runāt par uh, realitāti. Portugāle, valsts, no kuras es nāku 2003. gadā, Portugālē par konkurenci atbildēja. Portugālē par konkurenci atbildēja ģenerālā direktorāts, kas ir atbild, kas ir daļa no ministrijas. 2003. gadā ir izveidots jauns konkurences režīms. Tas ir novedis pie trim svarīgiem elementiem. Mums tagad ir jauns likums konkurences jomā, tiesa. Uh, konkurences jautājumos un arī konkurences iestādē ir jauni statūti. Visi šie pasākumi ļāvuši uzlabot šo situāciju par Portugālei, tad arī iedvesmoties no paraugu prakses, pārstruktūrēt valsts pakalpojumus. Mums ir īpaši nodeļa, kas strādā tieši, lai apkarotu kārteļus. Tas visu laiku gaitā arī uzlabojies. 15. gadā tad bija 219 izmeklējumi, 9 kārteļi, eh, no kuriem eh, arī ļoti daudz dominējošo pozīciju. Atbildīgi ir saukt arī pie atbildības, vainīgi ir saukt pie atbildības. Tieši gāzes, elektrības jomā 9,2 miljardi eiro soda naudas apmērs. Mēs galvenokārt balstījāmies uz uh, izmeklējumiem. Ir arī vieno nolīgumi, vienošanās uh, ar izglītības iestādēm Pagājuši gadu arī tika veikt ļoti svarīgs uh, izmeklējums tieši arī par um, izmeklēšanu par kredītu piešķiršanu uzņēmumiem. Uzsākām uh, tiesvedību pret 15 bankām par noteikumu pārkāpšanu. Un tad ir arī šie cietības programma, kas mums ļauj darboties efektīvāk pēdējo gadu laikā. Uh, tad arī visi šie pasākumi jau mums ir ļāvuši tad atbilstīgiem likumdošanai, tas ļauj arī uzņēmumiem uh, reaģēt, tad, kad viņi apzinās, kad ir šis izmeklēšanas risks. 12. gadā plaši piemērojām iecietības programmu. pret uzņēmumiem, kas tieši atrodas dominējošā pozīcijā. Divi instrumenti, kas palīdz mums sasniegt mērķus. Tātad eh, šī iecietības programma un arī eh, dažādi citi instrumenti. Par iecietības programmu ir vairākas uzņēmumi, bet arī jau administrācija, kontrolas administrācija arī, pret kur var uzsākt tiesvedību. Ja uzņēmums atklāja savu līdzlību nelegālā kartelī, tad pret šo uzņēmumu tiek pilnībā piemērot iecietības programma veicinām tādējādi pozitīvu sadarbību. Informācijas sniegšana, pierādījumi, ne, lai netiktu traucēt izmeklēšanu, lai arī trešajiem netiktu atklāta viņa līdzlībā izmeklēšanām. Vai jūs varētu lūdzu noslēgt, saka priekšsādētājs? Jā, es gribu norādīt, ka sodi tātad veido 10% no pagājušā gada budžeta. Sodi var tikt samazināti, ja uz. Jā, uzņēma atzīs savu vainu. Paldies, nākamā runātāja ir Eva Edvardsona. Tiesnese Stokholmas administratīvajā apelācijas tiesā, un viņi ir priekšsēdētāji arī izmeklēšanas uh, komitejai, kur domā par uh, Zviedrijas konkurences iestādes izmeklēšanas spējām. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es uh, Vēlētos dalīties ar jums Zviedrijas pieredzē. Zviedrija ir valsts, kas daudzējā tā ziņā tiek uzskatīta par diezgan progresīvu. Bet, kas attiecas uz uh, šās dienas jautājumiem, tad Zviedrija atpaliek. Zviedrijā mums vispirms ir jāsaprot, vai vispār konkurences iestādē vajadzētu būt kompetencijām pieņemt lēmumu par um, sodiem un citām sankcijām. Kā tas eh, skaidri parādās komisijas 2014. gada ziņojumā par desmit gadiem antitrusta eh, pasākumu īstenošanu, dažas dalībās īsteno tiesu modeli, un tas nozīmē, ka kompeten, eh, kompetences iestādes izmeklē gadījumus, bet tiesa lem par sankcijām. Un es domāju, ka vēl bez Zviedrijas arī Somijā, Austrijā un Īrijā ir līdzīgas sistēmas. Tātad nākotnes direktīva vai regula par um, izmeklēšanas un lēmumu pieņemšanas uh, funkcijām uh, konkurences iestādēm noteikti būs ļoti jūtīgs jautājums. Tas varētu ieviest izmaiņas arī mūsu sistēmā, kas darbojas kopš 1953. gada. Laimīgā kārtā Zviedrijas valdība arī e, šobrīd īsteno līdzīgas pārdomas, un es, es vadu komiteju, kas e, domā par to, kā varētu mainīt tātad e, kompetences nacionālām iestādēm, kas izmeklē šādus te pārkāpumu gadījumus. Es domāju, es vēlētos runāt par trim aspektiem, kas ir svarīgi gan Zviedrijas diskusijās, gan arī kopumā šodien. Tātad uh, likumvāra efektivitāte un harmonizācija. Vispirms, eh, tad, kad mēs diskutējam par to, vai vajadzētu pāriet no šāda tiesu modeļa uz administratīvo modeli, liek rast jautājums to, vai eh, šis te komisijas izmantotais modelis vispār eh, saskan ar Eiropas pamatiesību hartu. Uh, Dažas dalībvalstis uh, grasījās pāriet uz tiesu modeli, bet uh, tas nav noticis, un tāpēc mēs domājām pārdomāt arī savu gadījumu. Bet jāsaka, ka publiskajās debatēs Zviedrijā par to daudz tiek runāts. Un manā ziņojumā ir vesels sadaļa par likuma varu. Mēs esam izvērsuši ļoti vērtīgu kvalitīvo pētījumu Nu, tas ir pieejams tikai zviedriski, bet mēs esam aptaujājuši individuāli personas, 26 personas, kas pārstāv Nacionālo uh, konkurences iestādi, uh, tātad arī advokātu um, aprins. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nav uzticēšanās no amatpersonu puses uh, attiecībā uz uzņēmumiem. Un juristi bieži vien uzskata, ka nevar uh, uzdot par pienākumu Nacionālajai konkurences iestādē pieņemt lēmumu par sankcijām. Tātad, atsaucoties uz dažu amatpersonu teikto, valdības pārstāvis saka, ka attieksme pret Eiropas komisiju ir citāda nekā attiecībā pret mums, un es domāju, ka tāpēc, ka komisija ir vairāk pilnvaru, kāds jurists saka, uh, ka pārēj uz administratīvo modeli, tas nozīmētu, ka a, prokurārs nosūta jūs uz cietumu, bet jāsaka, ka daudzus Zviedrijā biedē vairāk tieši Eiropas Savienības a, līmeņa sankcijas. Tālāk par efektivitāti. Es savā ziņojumā esmu mēģinājis analizēt, kāpēc administratīvais modelis darbojas efektīvāk nekā tiesu modelis. Nu, tas nemaz nav tik vienkārši, bet vienkāršot es varētu teikt, ka dalībvalstu iestādēm un Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības komisijai vajadzētu būt līdzīgām uh, kompetencēm. Un šis jautājums, par kur diskutējam šodien šeit, ir ļoti svarīgs arī diskusijās Zviedrijā. Uh, Tātad es strādāju pie šī eh, ziņojuma, bet es nezinu, kādu lēmumu pieņem Zviedrijas valdība un Zviedrijas parlaments, jo bieži vien ir tā, ka ja kaut kas eh, pilnībā nesalūst, tad tas arī netiek labots, tāpēc, kamēr modelis darbojas, tas netiek mainīts. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi panākt uzticēšanos no šim te uh, uh, modelim. Mēs diskutējam par to, ka izmeklēšanas uh, kompetences varētu tikt harmonizētas. Vai tas nozīmē, ka nacionālām iestādēm būs tādas pašas kompetences kā komisijai šodien, vai arī mēs runājam par citām pilnvarām? Es domāju, ka komisāra um, nāca klajā ļoti spēcīgi paziņojumi, ka mums ir jācenšas panākt līdzsvaru starp likumu varu un uh, procedurālajām garantijām. Paldies! Lielas paldies! Nākamajam vārds ir e, Guido Labrano, biznesa jūra pārstāvim. Viņš ir atbildīgs arī ar, par konkurences jautājumiem valsts atbalstu, strādājis pie digitālās ekonomikas jautājumiem, vicepriekšsēdājs konkurences darba grupā uh, Business Europe. Viņš strādā arī Eiropas ekonomikas un sociālā lietu komitejā. Labrāno kungs, vārds jums. Paldies! Labrīt visiem! Paldies par šo uzaicinājumu. Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka Biznes Europa ir Eiropas uzņēmumu konfederācija, un mēs piedalāmies šajās diskusijās ar plašām um, interesēm, un mēs uh, pārstāvam arī Eiropas eh, biznesa aprindas kopumā, kas, protams, ir cieši iesaistīti uh, konkurences jautājumos, gan kā cietušie, uh, gan uh, kā varbūt savu tiesību aizstāv pārkāpumu gadījumos. Ja mēs paraugamies uz 2003. gada modernizācijas mērķiem, tad ideja bija tāda, ka mēs vēlējāmies um, nostiprināt konkurences likumdošanu nacionālo dalībvalstu uh, tātad iestādēm, un mēs vēlējāmies, lai lik konkurences likumdošana tiktu īstenot efektīvāk, un komisijai e, būtu uh, vairāk iespēja koncentrēties uz Eiropas līmeņa gadījumiem. Bet netika domāts par to, kā novērst uh, atšķirības likumdošanas īstenošanas procedūrā, tātad sankcijas, procedūras un tā tālāk un tā joprojām. Uh, atkarībā no tā, vai um, šos, šo likumdošanu īsteno komisija vai nacionālās iestādes. Ja mēs paraugamies uz šo modernizāciju, tad skaidrs, ka mērķi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs piekrītam tam, ka ir nepieciešama labāka, integrētāka sistēma vienotajā tirgu, ir nepieciešams domāt par neatkarību, tas ir ļoti jūtīgs jautājums uzņēmumiem. Bet uh, Um, jāsaka, ka mums um, šie mērķi ir tādi kā ideālistiski. Ja mēs paraugamies uz to, kas notiek uz vietas, tad biznesa apriņu pārstāvji uzskata, ka nacionālās konkurences iestādes darbojas ļoti labi ar augstiem standartiem. Nu, ir daži piemēri. Uh, piemēram, mēs dzirdējām to, ka dažās valstīs nav iespējas iesniegt iebildumu rakstu tas šķiet pārsteidzoši jebkuram juristam, bet arī nesenās diskusijās daži norādīja uz to, ka Centrāla Eiropas valstīs pirms lieldienu brīvdienām nacionālās iestādes pārstāvis pieprasīja mazam uzņēmumam nu, burtiski visus uh, dokumentus un sagatavotos nedēļas laikā. Un nebija iespējas atlikt šo termiņu. Tātad, lai sak, apkopot šos, šo informāciju, jeb dokumentus eh, no visiem līdzstrādniekiem, būtu nepieciešams vairākas nedēļas. Tātad mm, tas parāda, kāda ir situācija. Un es domāju, ka um, pirmais, ko mēs secinājām no diskusijām, ir, ka visām nacionālajām iestādēm ir um, ciešāk un. Uh, pienācīgāk jāizteno visi standarti. Tālāk, kas attiecas uz iesaistītajām pusēm, prasītājiem, atbildētājiem, patērētājiem, atšķirības ir tādā gadījumā, ja to, eh, ja pie šī jautājums tādā komisija vai, teiksim, dalība valstu iestādes. Tālāk, par to, vai ir nepieciešams kompetences eh, pastiprināt sankcijas, un atbildi ir nē, jo lielākā daļa jurisdikcija jau piedāvā līdzīgu san sankciju kopumu, kas uh, ir apmēram 10% no apgrozījuma. Vairāk kārt tika pieminēts arī procedurālās tiesības, tās satrauc biznesa aprindu pārstāvis, uh, eh, tātad tiesības tikt uzklausītam, tiesības iesniegt uh, iebildums, proporcionalitāte, termiņi, procedūru gadījumā uh, tiesu uh, pārskatīšana un arī uh, Zviedrijas gadījums, par to mēs runājām. Ja mēs, protams, raugāmies uz efektivitāti, bet no tīra procedurālā viedokļa tas ir labs piemērs. Tātad mūsu secinājums par šo aspektu bija, ka vislabākais iznākums būtu tas, ka uh, vismaz visām uh, dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt uh, iespējai smelties no komisijas labās prakses piemēriem. Nu, varbūt šī te, mm, labā praksa nav perfekta, bet ir daži lieliski piemēri, ko biznesa apriņu pārstāvi vēlētos redzēt kā tāds kopīgos standarts, kas tiek piemērot visā Eiropas Savienībā. Vēl viens jautājums, kam vēlos pieskarties, ir iecietības uh, programma, kas uh, no biznesa aprindu pārstāvju viedokļi ārkārtīgi nozīmīgi karteļu gadījumā, bet mēs jau atkal redzam, ka nav vienotas sistēmas un viens skaidrs uh, signāls vēstījums bija tas, ka mums ir vajadzīga tāda kā marķieru sistēma. Uh, Proti, lai uzņēmums saprast, ka jūs, ja jūs iesaistieties šajā iecietības programmā, uh, tad uh, vismaz eh, jūs neieslīkstat tādā kā administratīvajā burbulī, kur nav skaidrs, kur nacionālā iestāde tagad pret jums vēršas vai nē. Paldies! Nākamais runātājs Izolde Godžina. Viņa uh, tika nozīmēta 2010. gadā par, Eiro, par īrijas konkurences padomas uh, eh, locekli, un viņa ir tieši konsultatīvās nodaļas uh, vadītāja. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Īrijai ir neliela ekonomika, ja runa par konkurenci, un tāpēc šī konkurence iespējams ir nozīmīgāka Irijai nekā citām Eiropas valstīm. Esam eksportētāja valsts, un ja konkurences tiesības tiek pareizi piemērotas, tad tirgi paliek vaļā, e, jauni uzņēmumi var um, ienākt tirgu, un jau nodibināti uzņēmumi var turpināt ar uh, inovācijām. Uh, Tieši tāpēc arī ir jānodrošina, lai netiktu pieļauti konkurences pārkāpumi, lai nebūtu dominējošā stāvokļa un prātīga izmantošana tā tālāk. Tā kā šeit ir apsvērtas visas ekonomikas nozares un, un šīs tiesības attiecas uz visiem uzņēmiem, vai nu tie būtu lieli vai mazi, eh, vajadzētu noteikt standārtus attiecībā uz to, kas tieši tiek izmeklēts. Tā kā karteļi tiek uzskatīti par vismagāko konkurences pārkāpumu, tad uh, Eh, ir jādomā arī par to, ka varbūt eh, kriminālās akcijas ir pietiek, piemērotas. Un te varbūt runa gan par cietumsodu, gan par sodiem, fiziskām personām un uzņēmiem, kā arī diskvalifikācija. Īrija ir veiksmīga karteļu izmeklēšanā. Piemēram, eh, mēs esam veik, veduši izmeklēšanu par 33 dažādiem pārkāpumiem un arī uzlikti cietumsodi, kaut arī tie bijuši nosacīti. Sistēmas īpatnība ir tāda, ka šie sodi var tikt uzlikti tikai pēc eh, krimināla procesa. Tad, tad eh, ir jāiesniedz un jāpie, jā, jānodrošina pierādījums saskaņā ar krimināla procesa noteikumiem. Uh, Ja runa par šādiem kārteļu pārkāpumiem, tad ir ļoti būtiski, lai viss tiktu patiešām parādīts, lai piesēdētāji saprastu, par ko te ir runa, lai cilvēki saprastu, cik ļaunprātīgi ir bijusi šī rīcība no patērētā viedokļa un cik smagi ir bijuši šie pārkāpumi. Tomēr mm, šī sistēma nav piemērota cita veida pārkāpumiem, piemēram, dominējuši stāvokļa izmantošana, izplatīšanas līgumi un tā tālāk. Šajos gadījumos tiek izmantot ekonomiski argumenti, uh, liecinieki ir ekonomikas speciālisti, un uh, piesēdētājiem līdz ar to ir iespēja visus sajaukt, vai arī izteikt spriedumus par ekonomiskiem jautājumiem, kas ir ļoti sarežģīti. Uh, Līdz ar to civilais process būtu daudz piemērotāk šāda veida pārkāpumiem, taču atšķirībā no cita veida jurisdikcijām civiltiesa Sīrijā nevar uzlikt eh, sodus. Mēs varam vienīgais pateikt, ka uh, Eh, šāda rīcība ir bijusi nelegāla un ka tāda nevar turpināt. Mums pašiem nav pilnvaru uzlikt sankcijas, eh, pieprasīt kompensācijas un tā tālāk. Tas viss ir tikai tiesas ziņā. Mēs esam izmantojuši mūsu rīcībā esošās pilnvaras, piemēram, esam uzsākuši tiesas procesus pret eh, tirzniecības asociācijām par cenu noteikšanu vai arī par boikotiem. Dažkārt ir bijuši gadījumi, kad mēs būtu uzlikuši sodus, ja tas būtu bijis iespējams mūsu sistēmā. Uh, Tas, ka nav nekādu sodu, uh, nozīmē to, ka šādiem procesiem nav vajadzīgās ietekmes, un tas attiecas ne tikai uz uzņēmumu grupām, bet arī uz citiem. Mēs nevaram nodrošināt vajadzīgo publicitāti, kas tiktu nodrošināta sodu gadījumā. Iespējams, var rasties arī iespējas, ka uh, uzņēmumi turpinās šāda veida rīcību. Mēs nevaram nodrošināt eh, šo ietekmi visā ekonomikā. Mēs uzskatām, ka mums, tāpat kā citām konkurences iestādēm Eiropā, būtu vajadzīgas eh, visas sankcijas, gan krimināla sankcijas, gan civil sankcijas. Mēs redzam, ka konkurence attīstās nevienlīdzīgi dažādās nozarēs, un patērētāju labklājība ne tikai īrijā, bet arī Eiropā līdz ar to cietīs. Vēl gribēju piebilst attiecībā uz šo iniciatīvu un par mm, centralizāciju, esam atklājuši, ka E, Eiropas konkurences iestāžu tīkls ECN ļoti labi darbojas īrijā un iespējams arī citās valstīs. Te ir patiešām runa par reālu tīklu, te ir runa par pieredzes apmaiņu starp komisiju un dalību valstu konkurences iestādēm. Mēs mācāmies viens no otra, mēs iepazīstamies ne tikai ar faktiem, bet mēs iegūstam arī informāciju, iegūstam parāku praksi. Līdz ar to tas mums ir ļoti daudz nācis par labu. Uh, Manai iestādēji ir uh, pienākumi arī attiecībā uz patērēta aizsardzību un uh, ražojumu drošību. Es gribētu, lai mums būtu līdzīgs tīkls arī šajās jomās, lai mēs varētu apmainīties ar pieredzi ar citām organizācijām šajās jomās. Paldies, priekšādātāji! Paldies! Nākamais runātājs Filips Marsdens. Viņš ir Eiropas koledžas pasniedzējs un uh, Viņš arī uh, strādā Lielbritānijas uh, tirgus iestādē. Viņš ir arī konkurences jurists. Viņam ir ļoti plaša pieredze, ir sniedzis konsultācijas gan valdībām, gan uzņēmumiem. Viņš darbojas arī daudzās citās iestādēs. Paldies jums vārds! Šādā zālē Mm, daudz no jums dos priekšroku tiesību aktiem, nevis iestāžu pilnvarām, solījumiem sadarboties vai arī kaut, kādām, kaut kādiem citiem maigākiem instrumentiem. Dažos gadījumos minimālie standarti varētu būt eh, pozitīvi uh, konkurences iestādēm. Ir skaidrs, ka sadarbība attīstās mm, visdabiskākajā veidā tad, kad tā nav obligāta. Uh, Un tieši tāpēc arī uh, cilvēki var to vislabāk izmantot. Protams, mums ir jāņem vērā arī tīkla tālāk attīstība, un man tā balstās uz diviem faktoriem - neatkarība un uh, paziņošana par atšķirībām. Uh, Nodrošinot sadarbību starp uh, organizācijām, pat ja runa par likumdevējiem, uzskatu, ka šeit būtu labāk uh, veicināt uh, sadarbību, nevis tiesību aktus. Spēcīgākām reformām nevajadzētu Uh, likt mums aizmirst par mūsu kopējiem mērķiem un kādi tad ir konkurenci iestāžu mērķi. Tātad tas ir tas pats, kas, kas visur. Tātad efektīva konkurence un tās piemērošana. Runātājs izmanto vārdu spēles, kas nav pārtulkojamas. Tātad ECN nozīmē efektīvu konkurenci un piemērošanu. Vai šāda viens pieturs aģentūra ļaus mums sasniegt šo mērķi? Mēs nedrīkstam piemirst, ka eh, šāda uh, iecietība ir uh, pieļaujama. Vienas pieturas aģentūra varbūt būs vienkāršāka likuma pārkāpējiem, bet mums ir jānodrošina efektīva piemērošana gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Vai šāda vienas pieturas aģentūra ļaus mums nodrošināt pierādījums, vai tas ļaus panākt, lai uzņēmumi turpina sadarboties visās Eiropas valstīs? Mums jau ir procesi, kur uzņēmumi var izmantot, var izvēlēties, kur viņi pieprasa šo iecietīgumu. Uh, Protams, visur vēl ir iespējami uzlabojumi. Proti ir jānodrošina sadarbība jau agrīnajos pieteikuma posmos. Uzskatu, ka šī sistēma nodrošinātu to, ko mēs meklējam. Tad, tad ECN agrīnāk paziņot par uh, pārkāpumiem. Uh, Mēs uzskatām, ka administratīva sistēma, kur konkurences iestādes var, piem, var atklāt pārkāpumus, ir daudz proporcionālāks uh, veids, un šeit ir iestādes var pašas noteikt sodus. Mēs arī iesakām spēcīgākas procesālas garantijas. Mūsu iestādē mēs varam neatkarīgi pieņemt lēmumus, mēs varam izskatīt pierādījumus, varam nodrošināt piekļuvi dokumentiem, mēs organizējam sēdes, kur mēs uh, Uh, iegūstam visu vajadzīgo informāciju. Līdz ar to komunikācija ir izšķiroša. Mēs arī uh, ātri paziņojam par mūsu lēmumiem, mēs izskaidrojam, kāpēc pierādījumā ir akceptēta vai nē. Visi šie lēmumi tiek pa, iz, mm, nodot arī tālāk. Mūsu lēmumiem ir jābūt labi pamatotiem. Mēs arī paskaidrojam, uh, ka tas uh, mm, būs visiem drošāk. Tieši tāpēc komunikācija ir tik svarīga. Komunikācija uh, E, ir būtiska visā uzņēmējdarbības praksē. Es, protams, atbalstu jaunas idejas, bet es neredzu nekādus citus ierobežojumus. Es redzu, ka pastāv mm, ierobežojumi tieši saistē, bet tam nav nekāda labuma. Es Uzskatu, ka te vienkārši vecais vīns tiek sapildīts jaunās pudelēs. Tieši tāpēc šī praksa ir jāanalizē. Mēs izmantojam jau pārbaudītas teorijas. Mēs eh, ņemam vērā aktuālākās tendences un arī jaunu pieeju konkurences iestādēs. Tātad mums ir jānodrošina agrīna komunikācija, lai mēs varētu kopīgi izskatīt lietas un darīt to saskaņotāk. Tātad mums ir jāstrādā labāk, mums šī mm, informācija ir jāiesniedz daudz ātrāk. Ja tiek atklāti pārkāpumi, tad mums ir jā, jāpieņem lēmums par atbilstošiem sodiem. Un, protams, ka ir jānodrošina arī lielāka konsekvence standārtu piemērošanā visās dalību valstīs. Mums ir, protams, arī jādomā par pārkāpumu smagumu. Mēs varētu piekrist, ka ir jāņem vērā arī uzņēmuma apgrozījums, vajadzētu panākt, lai mātes uzņēmums ieviestu vajadzīgo kontroli savās operācijās. Ir jāņem spēkā arī uh, Uh, atbildību pastiprinošie vai pavainošie apstākļi. Vai ir vajadzīgas visas sankcijas iestādēm? Nu, protams, šādiem sargsuņiem ir vajadzīgas visas pilnvaras. Tāpat arī ir jānodrošina, lai informācija tiktu iesniegta laikā, vai arī ir bijuši kaut kādi argumenti tam, ka informācija ir iesniegta vēlāk. Tāpat uh, Mums ir jādomā arī par maldinošu informāciju. Šeit ir vajadzīgs elastīgums, ir jānodrošina arī civilās iestādes varētu risināt šīs problēmas. Mm, vai es iesaku, ka visām iestādēm ir jāpiešķir šīs pilnvaras? Nē, bet eh, šādi eh, tiesību akti varētu būt eh, piemēroti dažos gadījumos. Arī šeit komunikācija ir izšķiroša. Par visām reformām ir jāpieņem lēmumi atkarībā no valsts īpatnībām. Visām reformām ir jābūt proporcionālām. Ļoti daudz likumi paredz skaidru vienošanos, tātad ir jādomā par to, vai šie harmonizācijas priekšlikumi ir pietiekami padziļināti. Uzskatu, ka mēs varēsim būt tā, ja uh, komunikācija būs agrāka. Tātad, uh, Šādā veidā ar agrīnu komunikāciju mēs varētu nodrošināt daudz labākus likumdošanas standartus. Tātad mums ir jānodrošina arī dinamika, un visam ir jānotiek dabiskā veidā. Šīs izmaiņas ir jāveic eh, iesniedzot informāciju ātrāk. Tas nozīmē, ka mēs visi kopā ietu uh, vienā virzienā uz vienu mēķi, proti uz eh, efektīvu piemērošanu. To... Paldies! Pēdējiem runātājiem vārds atgādināšu, ka jūs varat pieteikties aizpildot uh, izteikšanās veidlapas. Lai tad arī visādādus Eiropas deputāti, kuri vēlas uh, izteikties, bet nu aicina arī visus tos, kuri nav Eiropas deputāti, pieteikties. Un tagad vārds Gervinam van Gervenam, kurš ir bijis konkurētspējas jūrijas 25 gadus. Viņš strādā Linklaters birojā Briselē, un tad viņš arī um, aizstāv savus klientus Eiropas komisijā un arī, protams, tiesu strīdos. Lūdzu, vārds jums. Thank you, uh, Mr. Chairman. I wanted... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos teikt dažus eh, ievadvārdus eh, par eh, šo iecietības programmu un starp saikni starp Eiropas Savienības iecietības programmu un nacionālajiem iecietības programmām. Četras lietas. Kā jau tika teikts, iecietības programmas ir ļoti svarīgs rīks kas ir eh, regulātoru pārziņā. Tādējādi tiešām Eiropas komisija ir pamatojums eh, aicināt izstrādāt efektīvas iecietības programmas, un lai tās tādas būtu, tām ir jābūt pievilcīgām uh, pieteicē, pieteikumu iesniedzējiem, lai tiešām šie pieteicēji arī varētu izmantot šo programmu, un programmas efektivitāte ir paredzamība. Uzņēmumam ir jābūt drošam, ja viņi spēr soli uz priekšu, un ja viņi ievēro programmas kritērijas, ka tad arī uzņēmums uh, varēs izmantot šo iecietības programmu sev un, un saviem uh, darbiniekiem. Uh, īstenošanas struktūra Eiropas Savienībā un paralēlā kompetence Eiropas komisijā un nacionālās eh, kompetentajās iestādēs. Tas ir aisa eh, izaicinājumu tieši paredzamības jomā. Pat ja uzņēmums eh, pieprasa imunitāti Eiropas komisijā, šāds pieteikums nenozīmē aizsardzību nacionālā līmenī. Tajāpat laikā Dažkārt eh, var būt visai sarežģīti arī paredzēt, vai ir. Eh, vai šī karteļa pārkāpums eh, tiks skatīts Eiropas līmenī, Eiropas komisijā vai nacionālā līmenī? Eiropas komisija un uh, nacionālā un uh, konkurences tīkls ir sniedzis labas vadlīnijas, lai varētu orientēt kompānijas, taču nu, sistēmā ir arī uh, šī tāda zināmā patvaļīga lēmuma pieņemšana, un līdz ar to tas var arī radīt juridisku neskaidrību. Ir, bijušas, ir bijuši tādi gadījumi, kur lietas ir tā kā izziņots Eiropas līmenī, bet konkrēti izmeklētas un risinātas nacionālā līmenī. Tālāk. Iecietības programma ir arī mazinājusi šo uh, um, juridisko neskaidrību. Sistēmas atslēga ir tas, ko mēs saucam par uh, um, šo rezumēto pieteikumu programmu, ko ievieš iecierības programma. Taču joprojām ir jāatrisina vairākas lietas. Norādīšu uz diviem izaicinājumiem. Vispirms. Um, cilvēku, proti darba ņēmēju aizsardzība. Ja kompānija Eiropas līmenī uh, piesakās iecietības programmai, tad apdraudējumi nav, ja šī lieta tiek skatīta Eiropas līmenī. Uh, tad darba ņēmēji netiek apdraudēti, bet ja lieta tiek skatīta dalību valsts līmenī, tad šis risks pastāv, jo ļoti daudzas dalību valstis pārēdz sankcijas arī attiecībā uz privātu personām. Nu tad ir jautājums, kā aizsargāt ar šo pieteikumu procedūru, kā aizsargāt privātu personas. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo darba ņēmēju sadarbība ir ļoti svarīga, lai mēs varētu runāt par efektīvu iecietības programmas piemērošanu. Ir pēc tam, protams, arī vēl jautājumi par to, vai aizsardzība piemērojas un pie kādiem nosacījumiem piemērojas darba ņēmējiem, un šis jautājums ir jārisina. Uh, Vēl viens jautājums ir sēkojošs. Iecietības programma balstās uz pieņēmumu, kā pieteikumu iesniedzējiem ir jāsaņem tāda, pats aiz, tāda pat aizsardzība nacionālā līmenī, kā Eiropas Savienības līmenī. Uh, Protams, kā pieteikumu iesniedzējiem eh, ir jābūt tam, kurš iesniedz atbilstīgai iestādēji ehm, šo pieteikumu pilnīgā formā, tas ir jāizdara laicīgi, taču aizsardzībai eh, jābūt identiskai. Nu, diemžēl tā kā šī kopieteikuma procedūra ir tra, um, ieviesta nacionālā likumdošanā, kā to piemēro dažas dalība valsts un dažas konkurences iestādes, šī aizsardzība tā netiek nodrošināta. Bet, nu, ir arī piemēri, kur kāds ir saņēmis aizsardzību Eiropas Savienības līmenī, bet tad lieta tiek pārcelta nacionālā līmenī un uh, aizsardzība zūda. Un līdz ar to radās risks. Uh, Un visbeidzot, es uzskatu, ka ļoti svarīgi iet harmonizācijas un saskanības virzienā. Es domāju, ka Eiropas komisijai un dalību valstīm būtu jāstrādā padziļinātākā harmonizācijā. Tagad tas ir darīts ar tā saucamo maigo harmonizāciju. Jā, tas zināmā mērā ir darbojies, bet, nu, lai ietu tālāk par noteikto mērķi, es uzskatu, ka Eh, harmonizācija ir jāīsteno ar likumdošanas starpniecību. Un tas ir visu interesēs, lai tas tā notiktu, jo gal beigās tas noteiks, novedīs pie paredzamības un tas tad arī uzlabos iecietības programmu efektivitāti gan Eiropas Savienības, gan nacionāla līmenī. Thank you very much. Paldies. Paldies visiem. Paldies par šo mm, interesanto prezentāciju. Paldies visiem par interesantajām prezentācijām. Tagad jautājumi, komentāri no dalībniekiem. Vispirms dodu vārdu. Šī 2016. gada parlamenta referents konkrēti spējas jautājumos, vai pareizāk sakot, konkrēts jautājumos Tibo Zanī. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Vispirms man ir jāteic, kāpēc uh, es varu apsveikt šo iniciatīvu. Šī tieši, šis tiešām ir unikāls fórums, lai varētu lemt, kā tad turpināt strādāt uh, pie jauniem moderniem konkurences principiem. Šoreiz minēšu trīs konkrētas lietas, ar ko saskaramies Eiropas schēmā, pavisam konkrēti Ungārijas gadījumā. Pirmā lieta ir šī valsts sagrābšana. Dažas eh, gadus atpakaļ eh, dzelzceļa jomā deviņas kompānijas izveidoja karteli. Kompānija, kas par to ziņoja, eh, tad viņiem ne tikai visi grēki tika atlaisti, bet arī tika piešķirti visi dzelzceļa līgumi, un tas viss bija Ungārijas ārlietu ministrijas pārvaldībā. Tad vēl viena lieta, kur es domāju, ka ir jābūt caurskatāmības noteikumiem. Ungārijas gadījumā, kur vienkārši tiek izslēgta konkurence kā tāda, kā tas, piemēram, notika azartspēļu industrijā pēkšņi valdība kādā dienā atsauca visas azartspēļu licences, apkopoja vienā grupā un piešķīra licenci um, vienai kompānijai, kuras vadītājs ir premjera labākais draugs. Un trešā lieta ir šis single bed, bed uh, procedūra, tad, tad, uh, kur valsts iepirkumā piedalās viens dalībnieks pieteicējs uzskatu, ka te ir jābūt daudz lielākai caurskatāmībai Eiropat līmenī. Pat, ja tas ir nepieciešams, eh, tad ir, ir jāpieņem direktīvas. Tad es, eh, es tiešām iestājos par to, lai eh, būtu vēl papildus arī juridiskie noteikumi, kas ir jāpieņem Eiropas līmenī. kas te, kam varētu būt arī teikšana par nacionāliem lēmumiem. Paldies! Liels paldies! Andries Švaps. Thank you so much, Chairman. I... Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Četri jautājumi. Es īsti nezinu, kam tieši uzdot šos jautājumus, nu, bet pateicos visiem par prezentācijām, bet nu, kurš ir gatavs atbildēt uz maniem jautājumiem, būšu pateicīgs. Pirmais jautājums, to jau minēju arī iepriekšējā paneļa diskusijā. Ir ļoti svarīgi, kā mēs tiešām uh, sankciju iecietības programmas jomā visu harmonizējam. Uh, Un šie noteikumi ir paredzēti tieši nacionālajām konkurences iestādēm. Jautājums, vai arī te nevajadzētu iekļaut Eiropas komisiju, jo galbeigās mēs visi pakļaujamies vieniem noteikumiem, un arī Eiropas komisija kā institūcija uh, ievēro, tai ir jāievēro šie noteikumi, jāpakļaujas tiem. Otrs jautājums saistīts ar iepriekšējo um, ehm, man Gervenkunga prezentāciju kad mēs gribam paredzēt pareizos mūdinājumus uzņēmumiem, kas ir pieķerti pārkāpumos, lai viņi varētu pieteikties iecietības programmai. Es biju arī referents parlamentā uh, par šo jautājumu, un mēs iekļāvām pantu, kas ļauj uzņēmumiem pieteikties brīvprātīgā kompensācijas schēmā, lai visi cilvēki, kas tur piedalās, arī saņēmtu šīs kompensācijas, ja uzņēmumi tā rīkojas. Uh, tad arī cietības programmā vajadzētu arī viņus atbalstīt, arī par to, kā tas viss tiek aprēķināts ne tikai sodos, bet arī nodokļu apmēros. Tas noved mani pie nākamā jautājuma, kas ir juridiska rakstura. Mēs vēlamies, mm izcelt uh, un stiprināt regulātoru darbu Eiropas Savienības likumdošanas kontekstā. Mēs gribam, lai visi šie regulātori darbotos kopā, bet tad būtu arī jāskatās, kā tiesu līmenī arī regulātori varētu paši ieciest, iestāties par iecietības programmām un sankcijām, lai uh, šiem regulātoriem būtu nepieciešamā neatkarība, lai viņi varētu iestāties par saviem lēmumiem tiesas priekšā. Paldies! Paldies! Nākamais. Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem panelistiem. Pirmais jautājums. Mums visiem ir ļoti svarīga konkurences politika tas, ka sankcijas un īstenošana notiek pēc iespējas harmonizētāk, taču pēdējo gadu laikā ir izveidot arī banku savienību, kas attiec tikai uz eirozonas valstīm. Tur ir ļoti specifiski nosacījumi arī konkurences aspektā. Kā jūs uz to raugāties? tieši uz šo un kā mēs varam nodrošināt tirgus vienotību, ja tas neatiec uz visiem. Un tad uzdošu vienu jautājumu, ko neviens neuzdod pa Briselē. Kas ar jums notiks Brexit gadījumā? Respektējot uh, Brītu vēlmi, varbūt uh, Briselei vajadzētu būt nedaudz drosmīgākai un saukt lietas īstajos vārdos, tas būs lēmums, kam būs konkrētas sekas, un tas nevar uh, pazūst neredzams nedz konkurences politikas jomā, nedz arī finanšu tirgus uh, jomā. Paldies! Paloma López Permejo. Presidente, creo que el debate. Labdien visiem, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka debats par efektivitāti sankciju instrumentiem karteļu gadījumā vai arī tādā gadījumā ir iespējams um, iegūt atalgojumu par to, ka tiek uh, publiskot kāda informācija par karteļiem. Tas, protams, ir ļoti interesanti. Bet, uh, manuprāt, būtu jādomā arī par sankciju līmeni, jo Ja sankcijas ir ļoti augstas, tad ir maz rosinājumu uh, publiskot uh, kādu oligopālu gadījumu. Viens piemērs, piemēram, Spānijā sodi ir apmēram 10% no apgrozījuma un tiesa daudzos gadījumos samazina uh, šīs sankcijas. Tātad runa ir par ļoti nelielām summām, kuras nevar uzskatīt par proporcionālām vai tādām, uh, kas uh, novērš pārkāpumu gadījumus. Vai jums ir kāds idejas, kā varētu koriģēt šo situāciju? Es te nerunāju par harmonizāciju, jo Mēs esam redzējuši, piemēram, izvairīšanās no nodokļu gadījumiem. No nomaksas gadījumā mēs redzējām, ka nu, šī te harmonizācija nav bijusi pietiekami efektīva. Tāpēc kāda, jūsuprāt, rīcība būtu nepieciešama, lai padarītu efektīvāku šo sankciju uh, piemērošanu tiešām vērstos pret oligopolēm? Tālāk vēl viens jautājums Ir skaidrs, ka daudzos pārkāpumu gadījumos runa ir par tirgiem, kuri būtu jāregulē. Un valsts bieži vien rīkojas cenšoties aizsargāt uh, uzņēmumu interesēs, piemēram, enerģētikas jomā. Uh, Spānijā mēs varētu piedāvāt vairākus piemērus, un ir pilnīgi skaidrs, ka tieši vai netieši ar tarifiem vai citu lēmumu uh, palīdzību um, tiek īstenot negodīga praksa. Sasaistot šos jautājumus ar pirmās paneļa diskusijas dalībnieku teikto, vai jums nešķiet, ka mums uh, vajadzētu domāt ne tikai par sankcijām, bet arī par to, kā stiprināt uh, konkurences iestāžu spēju rīkoties? Un, piemēram, um, publiskās pārvaldības jomā un banku jomā um, arī situācija būtu jāskata diferencēti. Un visbeidzot, Ir jādomā arī par grāmatvedības aspektiem, jo ir nepieciešams uzzināt precīzi informāciju, lai pienācīgi sankcionētu pārkāpumu gadījumus un eh, vērstos pret karteļiem. Vai jūs piekristu tam, ka tiek uh, sekot cenu attīstībai nacionālajā līmenī, lai novērstu to, ka nu, tiek iznāca negodīga konkurence? Paldies! Un paldies, un tagad vārds Marcija Ortes. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu Spānijas konkurences uh, iestādes pārstāv. V vispirms vēlētos pateikties komisijiem parlamentam par šo iniciatīvu, kas nāk tieši laikā un kas ir ļoti nozīmīga. Kopš 2013. gada uh, Nacionālās konkurences iestādes un Eiropas komisija strādā roku rokā. Sadarbības starp um, nacionālām iestādēm un komisiju ir devusi ļoti pozitīvus rezultātus, un jo īpaši strādājot pie iecietības programmām. Protams, ja ir vesela virkne ierobežojumu, un ja mums izdosies uh, novērst šos ierobežojumus un vienoties par mazāku eh, kopsaucēju, eh, darbs konkurences jomā noteikti būs efektīvāks un tas par labu arī juridiskajai noteiktībai. Iecietības programmu kontekstā es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir sankciju uh, politika, lai iecietības programmas efektīvi darbotos te sadarbība ir izšķirīga, jo tas ir labākais instruments, kas ir konkurences iestāžu rokās, eh, vēršoties eh, pret eh, karteļiem. Sankciju un iecietības programmu ietvaros ir jāpanāk līdzsvars starp proporcionālu sodu un tādu sodu, kas uh, ļautu novērst eh, negodīgas konkurences gadījumus. Ja mēs vēlamies eh, panākt vienādu spēles noteikumus iecietības programmu ietvaros, ja mēs vēlamies, lai konkurences noteikumi eh, tiktu īstenoti vienoti visā Eiropas Savienībā. Es vēlētos dzirdēt no ekspertiem, kas viņu prāta būtu šis mazākais kopsaucējs, nosakot maksimālās sankcijas un arī izstrādājot sankciju aprēķināšanas metodas, lai visiem būtu vienādi noteikumi. Paldies! Paldies tagad vārds Brainam Heizam. Jā, paldies priekšsēdētē. Arī es priecājos par šīm nozīmīgajām debatēm publisku uzklausīšanu. Paldies visiem, kas piedalījās uh, paneļa diskusijā. Pirmo es dzirdēju no sava biroja un eh, priecājos par komentāriem, kas tika izteikti. Man būtu daži komentāri. Vispirms eh, Eiropas eh, veiksmīga darbība un mazu ekonomiku veiksmīga darbība ir ārkārtīgi atkarīga no konkurences politikas. Un mums jānodrošina, lai vietējie konkurences režīmi kas ir spēkā, tiktu pienācīgi īstenot un lai tiktu īstenot konkurences politika visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Otrs komentārs par uh, konkurences tīklu, par to, kā um, pastiprināt kapacitāti, kā balstīties uz dažādu regulātoru pieredzi, konkurences iestāžu pieredzi dažādajās dalībvalstīs. Tas ir ļoti izšķirīgi. Man ļoti patīk ideja par to, ka nākotnē mums vajadzētu padomāt par um, to, gadījumu potenciālu, um, kurus izgaismo dažādas iestādes. Mums ir jācenšas panākt to, lai šis eh, darbs ietekmētu rezultātu. Īrijas gadījumā īrijas patērētā aizsardzības komitejas pārstāvja runāja par sankcijām, un es priecājos par uh, viņas komentāriem īpaši, kas attiecas uz augstu profilu gadījumiem, uh, pie kuriem šī iestāde ir strādājusi. Es domāju, ka šķiet, ka viņi pieminēja, ka daudzos gadījumos uh, spriedums, spriedums, uh, jeb lēmums tika atlikts. Bar, tiesu sistēmas palīdzību uh, tiek izgaismoti um, negodīgas prakses gadījumi un ehm, sliktu nepareizu uzvedību ir iespējams koriģēt tikai un vienīgi ar sankcijām. Un jautājums ir, vai sankcijas, kas tagad ir spēkā, ir proporcionāls un efektīvs, un uh, gal galā vai ir iespēja, ka šie cilvēki eh, var uh, saņemt arī uh, brīvības atņemšanu kā sodu. Es eh, tik tiešām novērtēju īrijas eh, konkurences iestāžu darbu šajā jomā. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk, jāstrādā ciešāk uh, ar kolēģiem Eiropas uh, Savienībā, lai um, izgaismot šīs dominējošās pozīcijas, kādas ieņem uh, uzņēmumi Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies, Flanagan kungs! Paldies! Ļoti interesanti. Man ir jautājums, kur es gribētu uzdot uh, Isolde Koginai. Jūs uh, teicāt, ka mm, konkurences politika īrijā ir ļoti nozīmīga, tāpēc, ka mums ir eh, šāds ekonomikas modelis. Uh, Jūs arī teicāt, ka īrija uzliek sodus karteļiem un ka rezultāti ir labi. Es īsti nezinu, kādā veidā tas notiek, varbūt jūs detalizētāk varētu to izskaidrot. Jūs pieminējāt 33 lietas. Cik tās saprotu, šīs lietas bija 2008. un 2006. gadā. Naftas uzņēmumiem tika uzdot, uzlikti 6, 7,5 tūkstoši eiro sots. Kādā veidā uh, Eh, gan viņi eh, nevarēja uzlikt vēl lielāku sodu. Šie naf naftas uzņēmumi galu galā var samaksāt šādus sodus. Kāds kaitējums gan tika nodarīts? Citroen gadījumā 20 tūkstoši eiro sods un vispār nebija cietumsoda. 2008. gads jums noteikti uh, nevajag pārdot pārāk daudz Citroen mašīnu īrijā, uh, lai uh, samaksātu šādu sodu. Bet uh, Eh, varbūt no uzņēmiedarbības viedokļa šis sods bija vērtīgs. Vai tiešām šie sodi ir tik labi? Jūs eh, strādājat jau ilgi šajā iestādē. Kādas apsūdzības ir izvirzītas? Es dzirdu par šiem, šīm 33 lietām, bet tās tika izskatītas jau sen atpakaļ. Uh, Eh, Fernandeses kundze pieminēja kādu ļoti interesantu lietu. Es gribētu zināt, varbūt jūs arī varētu to izskatīt kā iespēju. Jūs sakāt, ka krimināla process ir vislabākais veids, kā publiskot šādus gadījumus, eh, bet eh, varbūt civila lietas ir piemērotākas citos gadījumos. Ir ļoti daudz pierādījumu par to. Kaut kas noteikti ir jādara. Es arī uzskatu, uh, Eh, ka um, Braina Heize jautājums ir interesants. Mm, es gribētu ieteikt deputātam Heizam izlasīt viņa partijas uh, locekļa Fila Hogana runu īrijas parlamentā 2005. gadā, kur skaidri uh, ir pateikts, ka vi, pilnīgi nekas nav mainījies šī sistēma, ir tas kā joks. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Īrijai nav uh, labu rezultātu sodu uh, Uh, uzlikšanā karteļiem. Uh, šī valsts ir uh, tāds kā absurds, un šie sodi arī ir absurdi. Paldies! Pirms došu vārdu runātājiem otrajā panelī. Vēl jautāšu, vai kāds vēlas uzdot jautājumus, vai kādam ir kas sakāms. Varbūt pirmā paneļa runātājiem ir kas sakāms, viņi grib ieguldīt eh, šajā diskusijā. Paldies! Nav laikam eh, runātāju, dodu vārdu tāpēc Evai Edvardsonai. Paldies, priekšādātāji! Es eh, gribētu vienkārši teikt, ka ir ārkārtīgi interesanti, ka uh, Administratīvais modelis ir šajās brīvajās ekonomikās, proti Somijā, Zviedrijā un līdzīgi. Es gribētu komentēt Švāba kunga teikto, ja es pareizi interpretēju viņa jautājumu. Domāju, ka ir patiešām interesanti diskutēt. Protams, ka mums var būt arī uh, līdzīgas harmonizētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, taču Jautājums ir par to, vai šīs izmeklēšanas pilnvaras ir tādas pašas kā pašlaik komisijai. Es zinu, ka uzņēmumiem ir obligāti jāsadarbojas ar komisiju. Mums Zviedrijā nav šādu tiesību aktu. Mums šis jautājums būtu jāizskata. Es gribētu komentēt arī Lopes kunga teikto. Jautājums bija par to, vai sankcijas var būt par zemu. Protams, ka mums vajadzētu harmonizēt sankciju uzlikšanu, bet es esmu tiesnese. Jūs varat uzticēties tiesām, bet jūs nevarat piespiest tiesas pieņemt vienādus lēmumus. Te ir runa par proporcionalitāti. Uh, Un uh, val, dažādās valstīs šo jautājumu var traktēt dažādi. Tas viss. Paldies. Lugāno kungs. Paldies. Gribētu komentēt uh, trīs punktus, kas uh, uh tika pacēti tāda koordinācija, iecietība un sankcijas. Par koordināciju tas varbūt būtu bijis arī noslēgums manam pirmajam ievadam. Uh, Eh, uzņēmējdarbības vīde grib redzēt šo Eiropas konkurences tīklu, kas būtu pamats spēcīgākām koordinācijas un konsekvences debatēm. Un varbūt šeit ir vajadzīgi arī konkrēti specifiski instrumenti nacionālajās konkurences iestādēs. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs šāds struktūrēts dialogs, iespējams, ja iesaistot arī uzņēmē darbības vidi, un tad mēs varētu redzēt uh, reālu labumu arī attiecībā uz iecietīgumu. Šajā atvērtajā tīklā ir jāiesaista gan uzņēmumi, gan arī patērētāji. Un šādā veidā mēs varētu panākt, lai uh, konkurences iestādes iepazīstas ar uzņēmēju darbības realitāti arī citās valstīs, taču šis dialogs noteikti daudz ko dotu. Ja mēs tagad atgriežamies pie šāba kunga jautājuma par to, vai komisijai arī šeit ir jāpiedalās, nu, kā jau es teicu, mēs skatāmies uz 2011. gada komisijas parāku prakses vadlīnijām, kas varētu būt labs sākuma punkts. Ja komisija tās piemēro, tad Protams, ir jāpanāk, lai visas valstis to darītu vienādi. Par iecietību. Protams, šeit vienmēr parādās debats par ētiku. Nedomāju, ka likuma pārkāpēji kādam patiktu, bet mums ir vajadzīgs pragmātisks risinājums, un mēs uzskatām, ka iecietība ir ļoti labs rīks, lai atklātu karteļus. Uh, šos karteļus iespējams citā gadījumā nemaz neatklātu. Tātad, ja mēs nepiešķirtu imunitāti, tad mēs neatklātu šos karteļus. Un tāpēc es arī saku, ka mums vajag mm, izmantot iecietību, lai atklāt karteļus. Tad, kad mums būs šie instrumenti, tad mums vajadzētu arī izturēties pragmātiski. Bija sarunas arī par to, vai šo sistēmu vajadzētu veidot tā, lai tā veicinātu uzņēmumus izmantot uh, viens pieturas aģentūru. Jā, mēs uzskatām, ka ir vajadzīga viens pieturas aģentūra, ir vajadzīga labāka koordinācija un vajadzētu aicināt uzņēmumus uh, nākt klajā, uh, teikt, ka tās ir daļa no karteļa, un ja tās to dara, tad uh, tām piešķir imunitāti. Trešais jautājums. Sankcijas. Vai sankcijas ir gana augstas? Uzskatu, ka Eiropas komisijas uzliktās sankcijas ir gan augstas. Katru reizi, kad komisija pieņem lēmumu, tas parādās visur presē. Un es domāju, ka tas ir tāds zināms biets. Man ir grūti komentēt sankcijas nacionālā līmenī, bet mēs uzskatām, ka sankcijām ir jābūt gana augstām, lai no tām baidītos. Bet no otras puses eh, šāda baidīšanās nav atkarīga tikai no sankciju augstuma. Te ir runa par to, vai šo pārkāpumu varēs atklāt, un te mēs atgriežamies pie krimināla sankcijām. Te nav runa tikai par cietumsodu. Te ir arī citi instrumenti, piemēram, sodi, un uh, Eh, tieši tāpēc krimināls sodus varētu izskatīt, bet tam ir vajadzīgs krimināla process, kas savukārt saistās ar daudz lielākiem resursiem, un līdz ar to varbūt eh, izskatīto lietu skaits būtu mazāks. Nu, par to vajadzētu padomāt, kad mēs spriežam par sankcijām. Paldies! Goģins kundze. Paldies, priekšādātāji! Ļoti daudz interesantu punktu. Domāju, ka Lielākā daļa no tā, kas tika teikts, atbalstīja šo harmonizāciju, vai tā būtu maiga vai spēcīga. Mūsu tīklā mēs mēģinām panākt šo maigo harmonizāciju, bet, protams, ir jāņem vērā arī tieslietu sistēmas veids, un šī maigā harmonizācija mums nedod labus rezultātus. Īrijas gadījumā mums ir uh, tīra krimināla procesa sistēma, mums nav šīs iecietības sistēmas. Nevaram piemērot iecietību tiesām. Uh, tiesas pieņem lēmumus. Mūsu, lēm, mūsu darbs ir izmeklēt. Pēc tam šo lietu nododam prokuratūrai, kuras uzdevums savukārt ir izvirzīt apsūdzību, un tad viņi izlemj, vai izvirzīšu apsūdzību vai nē. Pēc tam uh, vainu nosaka piesēdētāji un uh, sodus nosaka tiesneši. Protams, ka soda līmenis varbūt ir zems, bet uh, Tas nenozīmē, ka sistēmas kontrola būtu slikta. Mums ir bijuši arī cietumsodi. Uh, viens cilvēks pat pavadīja nakti cietumā, tāpēc, ka viņš ne, nesamaksāja sodu. Nu, jā, varbūt šis cietumsods netika uzlikts par konkurences pārkāpumu, bet par to, ka viņš necienīgi izturējās pret tiesu. Bet es uzskatu, ka mums vajadzētu noteikt dažādas sankcijas, lai tās varētu vislabāk piemērot nodarījumam. Paldies. Marcenkungs tagad. Paldies. Pāris komentāru. Tad, kad es darbojos Skudīgas tirzniecības padomē un Lielbritānijas valdība ieteicis jaunu stratēģiju konkurences iestādēji, es sākumā izturējos skeptiski, bet par aksē tas īsnībā ļoti labi darbojās. Mēs jau minējām, ka nacionālajām iestādēm nevajadzētu strādāt juridiskā vakumā. Tad te ir runa par komunikācijas vadlīnijām. Tas ļauj mums saprast, kur varētu parādīties problēmas vai pārpratumi. Tas mums ļauj arī atbrīvoties no politiskā spiediena. Protams, tam nevajadzētu ietekmēt eh, prioritāšu noteikšanu lietās vai arī lēmu pieņemšanu. Tas varētu būt atbilstoši eh, jomu atlasē. Un šeit ir jāveic arī tirgus atsauces testi. Šajā sakarā šie instrumenti mums ir jābāsta uz pierādījumiem, un alternatīva savukārt varētu būt spēcīgāka politiskā intervence, kas savukārt nebalstītos uz pierādījumiem. Es gribēju runāt arī par caurredzamību, jo tāpēc, ka es iepriekš ļoti uzsvēru komunikācijas nozīmi. Kā jau es minēju, mūsu pieredzē mēs uzskatām, ka ātrāk komunikācija būtu ļoti noderīga. Un ja mēs domājam par nākotnes priekšlikumiem, tad varbūt mēs varētu labāk investēt laiku un resursus, nākot klējā ar konkrētiem priekšlikumiem par uh, labāku piemērošanu. Un to mēs savukārt varētu darīt ar pastiprinātu dialogu. Šeit ir vajadzīgas arī publiskas konsultācijas. Tas ļautu mums uh, reaģēt uz konkrētiem jautājumiem. Protams, šī iecietības sistēma ir kritizējama. Ja runa par sodiem un mm, maksimālajiem sodiem, jūs jau dzirdējāt manu viedokli par mācu uzņēmumu atbildību. Es uzskatu, ka vajadzētu arī atklāt uzņēmumu um, saiknes. Šādā veidā mēs varētu uzlikt sodus, no kuriem patiešām baidītos, un uh, tas attiektos uz visām sasaistītajām kompānijām. Protams, šeit ir jāņem vērā arī visi apstākļi, kādā veidā uzņēmums ir iesaistīts pārkāpumā. Bija arī jautājums par. Kaut gan es no Lielbritānijas nerunāju ar britu akcentu esmu arī amatpersona un nevaru komentēt konkrētas lietas, bet domāju, ka mums ir jātur, jāturpina labāka sadarbība, ir vajadzīga arī labāka komunikācija un jāiesaista visi starptautiskie kolēģi. Van Gerven kungs tagad. Pavisam īsi. Trīs īsi komentāri. Švabkungs uzdeva jautājumu par brīvprātīgajām kompensācijām un vai to vajadzētu ņemt vērā iecietības programmās. Es uzskatu, ka vajadzētu nošķirt kompensācijas no iecietības. Ir ļoti būtiski, lai šie iecietības instrumenti būtu ļoti vienkārši un tos būtu ļoti vienkārši piemērot. Uh, Ja mēs sāksim šeit ieviest tādas lietas kā kompensācija un sāksim domāt, vai kompensācija ir bijusi gana laba, tad eh, beigās eh, šī attīstība nebūtu pozitīva. Otrs punkts arī jau tika piemirē, pieminēts. Viens no deputātiem runāja par to, ka sodu lielumi izskatās relatīvi mazi. korporācijām tiek piemērotas atlaides un tā tālāk. Domāju, ka vajadzētu aicināt eh, uz sadarbību ar valdībām, un par to noteikti pienākas kāda balva. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka karteļu laikmetā ir ļoti daudz eh, tiesu eh, par kaitējumu nodarīšanu, tādu privātu gadījumu. Un uh, šī ir jauna tendence, agrāk tā nebija. Tas ietekmē uzņēmumu rīcību. Jautājums par to, vai mums ir vajadzīga viens pieturs aģentūra iecietībai, vai varbūt mums ir vajadzīga tālāk harmonizācija. Esmu agnostiķis. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai harmonizācija būtu saistoša. Uh, Iecietības programmas principi ir ļoti stabili, tā ir sistēma, kas patiešām var darboties. Tieši tāpēc to vajadzētu uh, īstenot uh, konsekventā, harmonizētā veidā. Visiem to vajadzētu darīt. Uzskatu, ka tā ir pirmā prioritāte. Nodrošinot šādu tiesiski saistošu harmonizāciju iecietības programmai, kuru, protams, dažos aspektos varētu uzlabot, uh, Es jau runāju šeit par uh, aizsardzības nodrošināšanu privātpersonām, bet tātad nodrošināt šādu uh, tiesisku harmonizāciju, mēs paredzam arī uh, vienotu interpretāciju Eiropas tiesā. Un tāpēc uzskatu, ka šī sistēma ir jātīsta. Paldies! Brāno kungs vēlējās rēģēt uz jūs teikto. Uh, Jā, pāris papildu komentāru, sagriezīšos pie šīs koordinācijas. Kā jau minēju pašā sākumā, iestādes ir ļoti atšķirīgas Eiropā. Es saprotu, ka dažas no tām iespējams um, neuzskata, ka koordinācijas sistēmai ir jābūt spēcīgai. Taču, ja šīs koordinācijas nav, tad uzņēmumi neredz rezultātus. jaunākajās dalībvalstīs mēs redzam, ka šāda problēma ir daudz, tāpēc es uzskatu, ka ir vajadzīgs šis Eiropas konkurences tīkls, tas ļautu mums stiprināt koordināciju. Vēl viens punkts. Gribēju vēl atkārtot šo komentāru par saikni starp iecietību un kompensāciju, un gribētu pieminēt direktīvu par zaudējumiem. Švāba kungs runāja par to, ka tur ir nosacījumi alternatīvai strīdu risināšanai, uh, lai saņemtu kompensāciju par kaitējumu. Un tāpat šie, šīs iecietības lietas tiek aizsargātas. Uzskatām, ka šie rīki ir ļoti labi. Uh, bet es piekrītu, ka ja mēs vēlamies nodrošināt, lai šī iecietības sistēma labi darbotos, mums vajadzētu arī skaidri pateikt, ka ja uzņēmums vēlas saņemt šo iecietīgo attieksmi, tad tai ir jāsadarbojas ar iestādi. Ir jāsaprot, ka uzņēmumā ne visi ir juristi, un beigās tie varbūt nebūs juristi, kas pieņems lēmumus. Un, proti, šim juristam uzņēmumā ir jādodas uz valdi, un tad viņš skaidro, kas notiks, ja uzņēmums pieteiksies uz šo iecietības programmu. Juristam ir jābūt iespēja pateikt, ka tad uzņēmumam būs eh, pilntiecīga imunitāte. Ja parādās eh, vairāki ja, tad uzņēmumam lēmumu pieņemt ir daudz sarežģītāk. Uh, Domāju, ka šai iecietības sistēmai ir jābūt spēcīgai, un uzņēmumiem ir jābūt iespēja pilnībā šo sistēmu izmantot. Paldies! Lielas paldies! Šis otrais panels arī bija ļoti interesants un liederīgs. Tagad došu vārdu Johannesam Laitenbergeram noslēguma komentāriem. Lūdzu. On... Priekšsēdētāji, dāmas kungi, deputāti. Es vēlos pateikties ekonu komitejai, priekšsēdētājiem, deputātiem, sekretariātam par to, ka jūs norganizējat šo uzklausīšanu kopā ar mums. Es vēlos pateikties arī jums visiem par to, ka e, šorīt tiešām izdevās e, norganizēt tik dzīvīgas un uh, auglīgs debats. Tas tiešām ir liels stimuls uh, mūsu turpmākai, uh, turpmākajam darbam komisijā. Tik tiešām ir ļoti labi redzēt, ka parlaments, nacionālās kompetentās iestādes, praktiķi, pilsoniskā sabiedrība ir ļoti ieinteresētas uh, konkurences likuma īstenošanā gan komisijas līmenī, gan nacionālā līmenī. nacionālās kompetentās iestādes, konkurences iestādes spēlē galveno lomu konkurences likuma īstenošanā, un to arī apliecina šī rīta uzklausīšana. Nacionālo iestāžu uzdevums ir uh, iekšējo tirgu efektīvi veicināt, lai tā darbība nestu labumu uzņēmējiem un pilsoņiem. Tas viss ļoti skaidri izskanēja šorīt īstenošana nacionālā līmenī nozīmē to, ka pilsoņiem ir lielāka pakalpojuma preču izvēle par zemākām cenām. Tas nozīmē arī vienādus spēles noteikumus kompānijām, kas strādā iekšējā tirgū. Un šis ir ieguldījums, lai izveidot labākos nosacījums izaugsmē, investīcijām un nodarbinātībai visā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka lai mudinātu nacionālo konkurenču iestāžu darbību, lai viņas varētu apbruņot ar nepieciešamiem instrumentiem un līdzekļiem. Visa šīs vajadzības um, nepieciešamības izskanēja ļoti skaidri šorīt godātie panelisti. Um, arī jums ļoti liels paldies. Jūs uh, arī uh, izcēlāt svarīgus jautājumus, daudzi arī uh, atgādināja, ka nepieciešams rīkoties. Protams, ka nav tāda lieta kā standarts īstenošana modelis. Te nav runa par eh, Eiropas konkurences tirgus nokopēšanu eh, nacionālā līmenī. Eiropas standartiem ir jāsniedz tā kā tāds pārsekts, pārseks nacionālajiem līmenim. Neatkarība ir absolūts priekšnoteikums efektīvas nacionālās konkurences visas iestādes darbībai, lai iestāde varētu objektīvi pieņemt savus lēmumus, tā būtu brīva no spiediena, iejaukšanās, neatkarības, neatkarības garantijas arī tika minētas. Regulātoriem ir nepieciešams papildu pilnvaras un resursi, lai varētu identificēt un izmeklēt efektīvi pārkāpumus. Izskanēja arī dažādi priekšlikumi, kā to sasniegt, jo īpaši izmeklēšanas rīki, instrumenti ir jāuzlabo, lai atrastu slēptos pierādījumus, kas ir īpaši izaicinājums digitālajā ērā. Tad arī daudz tika runāts par sankcijām nacionālā līmenī, sankciju plašais klāsts kas ir nepieciešams. Nu, kriminālās sankcijas nav mm, tik labas, lai varētu veikt kriminālu vajāšanu. Tad arī iecietības programmas minēts kā viens rīks, lai cīnītos pret kārteļiem. Kompānijām, kuras ir iesaistītas karteļos, uh, nepieciešama paredzamība un skaidrība, ja mēs vēlamies, lai. Uh, Šīs kompānijas atkal ievērot noteikumus. Eiropas konkurences tīkls ir spēris svarīgus soļus, eh, bet, protams, ir vēl daudz darāmā, lai tīkls tiešām darbotos raiti un efektīvi. Tad arī daži minē problēmas, piemēram, sinerģija starp eh, nacionālajiem regulātoriem un citiem regulātoriem, īpaši patērētāju iestādēm šī sinerģija varētu būt lielāka. Daži no jums arī aicināja nacionālās konkurences regulātoriem arī vairāk nodarboties ar eh, valsts atbalstu. Kā es teicu, tā ir cita sistēma, bet jā, ir nepieciešama vienāda noteikuma, un te arī Nacionālas konkurences iestādes var spēlēt svarīgu lomu. Daži vārdi ir Banku Savienību, antitrusta karteļiem. Eh, tas viss piemērojas uh, Bet, kad runājam par valsts atbalstu, tad Banku Savienības uh, noteikumos arī likumdevējs ir definējis komisijas lomu, konkurēces ģenerāla direktorāta lomu, uh, lai būtu saskanība konkurences kropļošanas apkarošanā iekšējā tirgū. Un visbeidzot vēlos atzīt, kā minēja komisārs Kunze, uh, Nepieciešams arī procesuālās garantijas nacionālā līmenī. Pavisam īsi vēl arī daži vārdi tiem, kuri minēja, par jautā, minēja jautājumu, vai komisijai ir jāveic eh, noteikuma pārskats. Vēlos apliecināt un iedrošināt, ka jebkurā gadījumā tas ir nepārtraukts process. Tā tas ir bijis kopš es pats esmu sācis strādāt konkurences jomā 15 gadus atpakaļ. Uh, izņemot līguma noteikumus, nu katrs noteikums ir pārskatīts vismaz vienu, ja ne divas, trīs reizes. Tad tas, ka šajā konkrētajā brīdī mēs tagad runājam par to, kā labāk atbalstīt konkurences regulātorus, tas nenozīmē, kā mūsu um, uh, darbs pie uzlabošanas vai mūsu darba uzlabošanas ir beidzies, negluži pretēji. Bet nu, tagad mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt likuma īstenotājiem, lai viņiem būtu tie rīki, kas jau ir Eiropas komisijas pārziņā. Lūk. Vai šīs ir debātas par to, lai Nacionālās konkurences iestādes varētu darīt vairāk, vai tās ir debats par to, kā mēs varam uzlabot īstenošanas eh, sistēmu kā tādu? Es domāju, ka debats norāda to, kā biet rokā, jo sistēma ir atkarīga no tā, lai visas. Um, iesaistītās puses un arī visi elementi strādātu labi. Komisija ir visu piefiksējusi un uh, visu apdomās pirms param tālākos soļus, ņemot vērā atgriezenisko saiti no jums, no citām iesaistītām pusēm, tad arī komisāra lēms, kāda veida rīcība būtu atbilstīgākā, lai, ident, lai risinātu identificētās problēmas, kā teikt, viņa teica šorīt, Eiropas likumdošanas uh, priekšlikums ir iespējams risinājums, bet, nu, jā, arī šī rīta debatas mums norāda uz uh, dažādām um, indikācijām. Liels paldies visiem par šīm debatēm, paldies priekšsēdētāji par to, ka mūs uzņēmāt gan komitejā. Paldies! Paldies komisijai! Piekrītu, ka Šis bija ļoti svarīgs pasākums, lai mēs varētu izvērtēt to, vai ir nepieciešami apstākļi, lai turpinātu izskatīt noteikums, uzlabot konkurences sistēmas efektivitāti. Nu, es domāju, ka ir visai liela vienprātība par to, kā ir vēl iespēja uzlaboties, pat ja decentralizētā sistēma ir darbojusies labi, bet vēl varam uh, progresēt, lai nodrošinātu harmonizētu kopīgo noteikumu īstenošanu. Ir, protams, arī īpaši specifika uh, ko nu katra konstitūcija atrunā, kas ir uh, konkurences regulators. Mums ir lielāka harmonizācija, jo mums ir šī ekskluzīvā kompetence par noteikumiem, lai tos pieņemtu, lai uzlabotu iekšējo tirgu, bet tajā pat laikā ir decentralizēta um, sistēma attiecībā uz īstenošanu. Tā ir tiešām tāda unikāla situācija, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar monetāro politiku kur mums ir šī dalītā kompetence, bet paradoksāli tagad ar Banku Savienību mums ir pat vēl tāda vienotāka īstenošanas sistēma Eiropā. Tālāk ejam uz trešo posmu. Tā ir šī dalītā centralizācija, daļējā centralizācija Tagad mēs ejam šeit trešajā, trešā etapa virzienā. Tas nenozīmē, ka jāatgriežas pie centrālās sistēmas, bet komisija ļoti labi arī paskaidroja, nu kā tad visu šo sistēmu labākā aprīkot un ņemt vērā samērību dalību valstu specifiku. Tas ir liels izaicinājums. Aristotelis teica, ka kvalitāte uh, protams, nozīmē, ka ir jāpiemēro vienlīdzīgi risinājumi, bet jāņem arī, lai vērā tas, ka rezultātiem arī jābūt vienlīdzīgiem, bet piemērot vienu lietu dažādie, dažādos kontekstos mums neved, nenovedīs pie vienādiem rezultātiem. Tad kā nu būt, kā nu nodrošināt uh, šos uh, vienotos nu, spēles noteikums, ņemot vērā, ka mums nav Eiropas Savienības administrācija, bet kā mēs ceļam šo administratīvo kapacitāti? Uh, Tas viss ir ļoti liels izaicinājums, tāpēc mēs arī dzirdējām un uzklausījām dažos viedokļus par to, kāds varētu būt labākais mehānisms, lai stiprinātu īstenošanu, uzlabot to. Tāpēc harmonizācija ir nepieciešama. Jā, es domāju, ka debatas, kuras uzsākām, ir ļoti svārīgas. Parlaments ir gatavs arī pilnībā sadarboties un cerams, ka arī tiksim pilnībā iesaistīti kā līdzi likuma pieņēmējs eh, risinājumu meklēšanā, kas varētu uzlabot mūsu konkurences mehānismu vēl efektīvāku. Lai aizsargātu mūsu patērētājs uzņēmējus un sniegtu mudinājumus, lai attīstītu inovācijas. Uh, un uzlabotu ražošanas sistēmas. Protams, Banka Savienība ir cita, cita joma, arī esam interesēti runāt par to, par to, kā un uh, vai uh, šī likumdošana būtu vēl arī kaut kā jā jāuzlabo tieši no konkurences aspekta. Noteikti par šo mēs vēl debatēsim. Bet atgriežoties pie uzklausīšanas, es tiešām ka uzskatu, ka spērām svarīgs solis priekšu. Parlaments arī aicina īstenot harmonizāciju, lai labāk īstenošanas rīki tiktu arī um, sniegti Nacionālajām konkurences iestādēm. Liels jums visiem paldies! Paldies dalībniekiem, paldies runātājiem, paldies Eiropas komisijai. Tad ir vēl viens tehnisks paziņojums. Standartie pasākumi attiecībās drošību, konkurences iestāžu pārstāvi un vizitori, aicināti Tātad uh, pamest Jana ēku pā eju, kas atrodas nulles stāvā. Paldies visiem un noslēdzam uzklausīšanu.